Buongiorno a tutti. Labdien visiem. Sāksim komitejas sēdi. Tā ir mūsu pēdējā sēde pirms vasaras pārtraukuma. Nu pat pabeidzām koordinātoru sanāksmi. tirzājām dažādas jautājumas, kas skār komitejas darbu. Skatītoju jautājumu starpā bija Spānijas piekrastes likums. Mēs tālāk lemsim, kā šīm peticijām strādāt. Es kolēģiem darīju zinām, ka nākamā komitejas sēde septembrī darba kārtī mēs mainīsim, jo komisārs Šefkovičs e, piekrita e, piedalīties mūsu komitejas sanāksmē, un tad attiecīgi mēs esam pielāgojuši, drusku pamainījuši darba kārtību septembra sēdēji. Tad mēs vēl skatījām jautājumu sakarā ar Kipru. 14. mūsu darba kārtības punkts tika skatīts. Šī petīcija tad eh, Ziemeļūras cauruļvārds Velvas, eh, apmeklējums Velvā kampānijā, to mēs šodien skatīsim. tad mēs vienojamies, ka mums būs jādiskutē un balsojums būs uh, nākamā sanāksmē. Kolēģi Grinī un Vilants sacīja, ka viņi personīgi iemeslu dēļ nevarēs piedalīties. Un kolēģi Valjan, eh, kas ir referenta budžetā, jautājumos veselības eh, apsvērumu dēļ nevarēja ierasties, bet viņu tad aizvieto kolēģis Nikolai. Desmitais punkts. Henkis eh, ir lūdzis atlikt jautājumu izskatīšanu. dosie pie 9. darba kārtības punkta, paliedelī. Vēl nav sagatavots pilnībā, kaut gan laikam tagad ir izdalīts pareizā dokumentācija. Tad par deklērka petīcijas pārakstītāju. Tur būs paziņojums. Un tad uh, arī pie 14. punkta petīcijas iesniedzējs Klains ir klātesošs, tad 19. punkts. Velvā uh, faktu vākšanas misija. Tur būs uh, priekšpusdienas beigās šis darbs pieziņojumi pabeigts. Kolēģis Mājers arī divus grozījumus vēl ir iesniedzis Vairāki lūguma rakstiesniedzēji ir klāts, kā arī uh, nacionālās un, un, un, un vietējo iestāžu pārstāvi. Tālāk uh, debatas eh, pār mūsu ziņojumu pēc kampānijas apmeklējumu un reģionālais pārstāvis Giovanni Romano, ar kuru mēs tikāmies neformāli. Uh, pagājušā mēnesī arī būs klāt un mums prezentēs papildu informācijas. Pēc uzklausīšanas, kas notika šīs vizītes ietvaros kampānijā. Lūk, tas eh, attiec arī uz 17. un 18. punktā norādītajiem lūgumrakstiem. Lūk, un tas ir aptuveni uh, viss, ko es gribēju sacīt, un mēs varam uzskatīt darba kārtību pieņemt. Mēs arī pieņemsim 4. un 30. māja un 1. jūnija sēžu protokols, ja pret tiem nekādu iebilžu nav, tad mēs varam tos uzskatīt par pieņemtiem. Protokoli tiek pieņemti. E Un es domāju, ka mēs varam pāriet pie sestā darba kārtības punkta. E, atz, e, balsošana atzīmes par Eiropas Savienības 2011. finanšu gadu vispārējā budžeta projektu. Jā, ir kungs. Man ir eh, grozījums par Lūgurambakas stadzenām budžeta eh, komitejas ziņojumam par eh, budžeta provizorisko projektu. Vai tagad es varu izteikt šo punktu, vai tas ir vēlāk? Labi, tad es gribēju iesniegt mutisku grozījumu, kuru mēs arī izsūtījām politiskajām grupām un kas arī ar Eiropas ombudu ir saskaņots. Proti, otrajā pāntā teksts eh, tagad ir tāds, ka konstatē, ka no ombuda puses 2011. gadam pieprasītie līdzekļu palielinājumi salīdzinājumā ar 2009. gadu plus uh, eh, 5,5% un uh, tikai uh, attiec uz 67%. Tātad mēs gribētu pieteikt par otro pāntu šādu tekstu pievienot. Diemžēl tūkiem nav izdalīts uh, grozījuma teksts. Bet šajā laikā, kad ir ekonomikas un sociālā krīze, parlaments iesaka ombudam uh, pieņemt uh, tā lūgumu un Eiropas uh, institūciju izdevums turpmākajiem gadiem ierobežot uh, uh, maksimumu Tātad noteikti maksimālos griestus, kā jau teicu, šis teksts ir izsūtīts un saskaņots ar ombudu. Un uh, līdz ar to ombuds to atbalsta, un tāpēc es lūdzu jūs arī to atbalstīt. Also wir merken schon, äh, Frau Augen, wir bitte. Tātad. Auf Minimum. Auf ein Minimum. Auf ein Minimum ja. Es äh, atvainojos, es äh, tikko, jā, man pietrūkst kafijas, tātad pareizi būtu jāsaka e, nevis uz maksimumu ierobežot, bet uz minimumu ierobežot, bet teksts visiem taču ir pieejams. Nu jā. Vogliamo porre in votazione. La kolēga Auken. Yeah, Aukens kundze, jā, pavisam neliels komentārs. Jā, savā ziņā tā ir apvainošana attiecībā pret ombudu. Uh, Man šķiet, es atturēšos, es nevaru balsot pret, protams, bet es domāju, ka tas nav šeit eh, īstajā vietā. Es tiešām jūtos neumolīgi ar šādu te. Nikolai. Thank you, Madam Chair. Nikolai Kunze, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka šis grozījums ir normāls. Uh, ja mēs runājam par normālu institūciju darbību, jo katra institūcija, pat ombuds un Eiropas parlaments eh, var tērēt eh, budžeta ietvaros līdzekļus un samazināt izdevumus. Es domāju, ka tas nav tāds īsts eh, mutisks grozījums, un tas neko daudz nepievieno, kā pievienoto vērtību šim ziņojumam. Allora possiamo mettere in votazione l'emendamento. Nu labi, pāriesim pie balsošanas. L'emendamento? No, then... just the general opinion. Yes, la collega... If it's possible... Jā, jā. Ja būtu iespējams, tad es eh, stādīšu priekšā šo ziņojumu eh, kolēģa, eh, kolēģis vārdā, kurai, diemžēl, ir aizkritus balsu, viņa nevarēja šodien ierasties. Uh, Eiropas ombuds eh, enerģiski ir darbojies eh, gan attiecībā uz sūdzību izskatīšanu un izmeklēšanu veikšanu un uzturot arī konstruktīvas attiecības ar Eiropas Savienības institūcijām. Ombuds visu laiku arī ir uh, iedrošinājis pilsoņus izmantot savas tiesības attiecībā pret šo institūciju gadījumā, ja ir kādi administratīvi pārkāpumi. 2009. gads ir bijis ļoti pozitīvs gads ombudam un ātri viņš ir darbojies, pateicoties savam personālam, un lai viņš varētu turpināt efektīvi strādāt, Eiropas ombuds lēš, ka budžets 2011. gadam vajadzētu būt 9 eh, miljoniem, virs 9 miljoniem eiro. Tas ir 0,7% eh, pieaugums, ja tas ir salīdzinājums ar 2010. gadu. Ja mēs to salīdzinājam, šis eh, pieaugums nav būtisks, un tāpēc es jūs aicinu atbalstīt šo budžetu palielinājumu. Vispēcot, mēs augstu vērtējam obudu aktivitātes Es nestāstīšu par visām viņa aktivitātēm, jo tas nav mans uzdevums, bet es domāju, ka finansējuma pieprasījums, eh, ja mēs to nodrošināsim, tad eh, ombuds varēs arī adekvāti strādāt un turpināt savu darbu. Es ieteiktu atbalstīt šo ziņojumu un balsot par. Ringrazio la collega Nicolai e vi chiedo scusa per questo Nikolai Kundze, pateicos jums. Un um, es atvainojos, ja šī versija bija nepieciešama. Es tagad došu vārdu Jāirkungam. Es uh, Eh, nebija gatavojusies, eh, ka būs šāda uzstāšanās, ir kāds eh, neliels pārpratums šeit, bet tagad mēs uzklausīsim Jērkungu, mēs labi esam izpratuši viņa mutiskā grozījuma jēgu, un es domāju, ka mēs varam balsot, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Vērtmanas kundzes grozījums, tehnisks grozījums, kas attiecas tikai uz tū, vācu valodas tūkojumu. Es balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk lieku uz um, zi, balsošanu ziņojumu par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Paldies. Mēs varam pāriet pie darba kārtības nākamā punkta, kas ir um, ziņojums par gadziņojumu par ombudu darbību 2009. gadā. Nedelčevs skundze, lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Es. Uh, gribētu atgādināt to, ka katru gadu ombuds prezentē aktivitātes ziņojumu par aizritējošo gadu un gribēju pasvietrot to, ka 2009. Eh, ir īpaši svarīgs, jo ar jauno līgumu par Eiropas Savienības darbību turpmāk eh, mediatoru ievēl eh, parlaments un nevis tas tiek iecelts. Tāpēc ir mūsu svarīga, mūsu institūcija kļūst daudz svarīgāka un arī pēc lūguma rakstu komiteja. Diamandoros iesniedz savu ziņojumu 2010. gada aprīlī un viņš uzstājās mūsu komiteja 4. maļā. Iesākumā es gribēju gribētu atgādināt to, ko jau, to, kas jau tiek sacīts viedokļa apmaiņas sākumā, ka ziņojums ir labi izveidots, tas dodies pie lasītēm gūt kopā un attiecībā uz saņemtajām sūdzībām un pateicoties dažādām klasifikācijām vai nu sliktas administrācijas vai institūcija darba dēļ. Savukārt, konstatējam, ka ombuds ir saņēmis mazāk sūdzību, jo mēs pāriem no 3000 eh, 3,5 tūkstošiem 2006. gadā, un ap 3000 2009. gadā. Tāpat arī izskatīšanas laiks ir krietni samazinājies. Savukārt, es domāju, ka mēs varētu redzēt to, ka Eiropas ombudu misija ir divi mērķi. Pirmkārt, juridiskais mērķis, lai varētu garantēt to, ka Eiropas institūcijas respektē pamatiesības un labu administrāciju, lai šīs tiesības tiktu respektētas ir ombuda būtība. Un šeit mēs atrodamies e, kritiskā pagrieziena punktā, jo Lisabonas līgums e, nozīmē arī to, ka ir spēkā Eiropas cilvēktiesība dar, e, harta. Un ombuda rīcībā ir juridiskā bāze, kuras gribētu nosaukt par pastiprinātu, lai tas varētu īstenot savas darbības. Lai šos mērķus sasniegtu ombuds tik, tik tālu, cik tālu viņu atbalsta jaunajuridiskā bāze, ir atbildīgs institūciju priekšā. Tur, turklāt institūciju rīcībā ir iespējas ombudam norādīt sliktas administrācijas gadījumu tad, kad visi pārējie strīdu eh, atristrāšanas ceļi ir izsmelti. Es eh, gribētu atsaukties uz viņam 19. pantu, kurā tiek pieprasīts, lai mūsu komiteja tiek regulāri informēta. Tāpat arī es gribētu kvalificēt otro mērķi par morālu. Ir runa par to, ka ombuds veicina dienestu kultūru, kas eh, skaidri nav līgumos iekļauta, taču. E, norāda tās saistības, ko uzņemas institūcijas. Lai to varētu garantēt, ir divas būtiskas lietas. Pirmkārt, ombudam ir jāturpina, kā jau to jau vairākus gadus tas ir darījis, veicināt eh, viedli uh, izlīgumu rašanu. Un 56% sūdzību gadījumā ir rasts šāds mieru izlīgums. Tāpat arī jāturpina pielikt pūliņus komunikācijas ziņā, lai Eiropas pilsoņi tiktu informēti par savām tiesībām, kā arī par esošajām procedūrām, lai tās varētu respektēt. Lūk, šajā pēdējā savas runas daļā es gribētu vēlreiz norādīt, ka 2009. gada aktivitāšu bilance ir pozitīva, to es arī mēģināju norādīt savā ziņojumā, tomēr esmu norādījusi dažus ieteikumus. Pirmkārt, kas attiecas uz Eiropas ombudu tīklu, kas varētu tikai iegūt, ja tiktu attīstīts. Un šeit es gribētu pieminēt 21., 22., 25. punktu. Tālāk Eiropas obotīkls ir ļoti svarīgs rīks, kas dod iespēju Eiropas ombudām un līdzīgām struktūrām veidot saiknes savā vidā, lai varētu apmainīties ar pieredzi un vislabāko praksi. Un diskusijā ar Diamandorus eh, kungu mēs apzināmies, ka ne tiek saņemtas precīzas statistikas par nacionālo ombudu skatītiem jautājumiem savukārt labai saziņai un labai institūciju darbībai šāda komunikācija ir ļoti nozīmīgs punkts. Protams, semināri tiek organizēti un vēstules izsūtīts, diskusiju fórumi arī dod iespēju dažādiem spēlētājiem savstarpēji sadarboties, taču, manuprāt, šis tīkls varētu tikt uzlabots un pateicoties stiprinot attiecības starp mediatoru un nacionālo mediatoru, starp mediatoru, e, starp ombudu un nacionāliem parlamentiem, un arī pateicoties e, intranetam, kas dod iespēju labāk apstrādāt datus. Tāpat arī es gribētu pieminēt to, ka ir e, jānorāda ziņojumā pilsoņu iniciatīva un ombuda loma, kā arī administratīvās aspekts eh, procedūrai par eh, sūdzību saņemšanu. Šeit es atsaucos uz 16. punktu savā ziņojumā, protams, esmu atvērta visiem savu kolēģu priekšlikumiem, un vēl beigās es gribu pieminēt to faktu, ka esmu piedāvājusi ziņojumā paredzēt finanšu regulas pārskatījumu ietvaros finanšu kompensācijas, ja eh, notiek ļoti uh, ilga kavēšanās, un es gribētu zināt, arī norādīt, ka šis eh, punkts ir ārkārtīgi būtisks, taču šeit ir vēstījums, kas ir jānosot arī pilsoņiem. Dažkārt ir tādi termiņi, kas eh, ilgst, kas ir milzīgi, un lai pilsoņiem varētu būt lielāka paļāvība. Institūcijas varbūt būtu jāparedz kompensācijas. Protams, tas nebūs viegli ņemot vērā pašreizējo kontekstu. Un ar to es arī savu uzstāšanos beigšu. Es paušu savu gandarījumu jau iepriekš par visiem ieteikumiem, kritikām, piezīmēm un grozījumiem no kolēģu puses. Esmu atvērt visiem priekšlikumiem. Atgādinu, ka grozījuma iesniegšana ir 8. septembris. Balsojums komitejā 29. septembrī. Paldies! sono richieste di intervento? Vai kāds uh, eh, vēls kaut ko sacīt? Kolēģi Auken, paldies referente. Labi pastrādāts. Es domāju, ļoti svarīgi mums pastāvīgi atbalstīt ombudu, atbalstīt viņu centienus veicināt labu praksi, labu administrāciju, viņš mums ir ļoti vajadzīgs. Eh, apskatot īpaši šo ziņojumu, mēs redzam, ka komisija nav īsti ideāla vienmēr attiecībā uz eh, to, kā viņi nodrošina piekļuvi eh, dokumentiem. Likumi ir brīnišķīgi, bet praksa nevienmēr ir tik jauka. Bieži mēs uzvaram tiesā, un tad e, pēc gada mēs redzam, ka prakse akal jau e, viss ir slēgts, nav dokumentu pieejamības. Tātad e, ombudam mūsu atbalsts ļoti vajadzīgs, es ļoti augstu vērtēju viņu darbu un arī mūsu referents darbu. Kolēģi Busutila. Varbūt dosim tagad vispirms komisijas pārsaviem vārdu, un tad pēc tam jūs varēsiet izteikties. Trīs lietas, kas man šajā ziņā ļoti labi patīk, ko arī uh, referents kundze ir savā izziņojumā izcēlus, tātad pašiniciatīvas ziņojumos ir uh, uzsvars uz to, ka struktūrāls problēmas mēģināt rast, rast, rast uh, atrast, un tas ir labs veids, uh, kā mēģināt uh, sistēmiskās problēmas atkļātā vietā, lai uh, skatītu katru gadījumu atsevišķi izolēt. Mums patīk arī akcents uz uzlabotiem rezultātiem. Mēs ceram, ka mēs esam devuši savu ieguldījumu tam un arī attiecībā uz to, kā cik ātri tiek eh, lietas izskatīts, arī mēs no komisijas puses cenšamies dot ieguldījumu. Tā viens draudzīga eh, padomvārds par 18. punktu, kas te arī tika pieminēts, kur izskan ideja, ka varbūt varētu um, paredzēt kaviem gadījumos kompensācijas, ja lieta izskatīšana notiek ļoti lēta. Tas varbūt ir tā ieslidējis iekšā kā grozījums finanšu regulā. Diemžēl finanšu regulā ir runa par to, kad un kā mēs eh, ar uh, budžetu rīkojamies, bet nevis uh, um, jaunas izdevuma posteņas radīt. Tas ir jādara savādāk. Uh, arī, ja ir runa par kavējumu procentiem, eh, par transak nokavētiem, ka, eh, ka transakcijām mums bija vajadzīga atsevišķa direktīva, kavēju, maksājuma kavējumu direktīva. Tā kā tāds draudzīgs padoms, lūdzu, ne, nelieciet pārāk liels eh, cerības uz to, ka šā, š, tik vienkāršā veidā jūs varēsiet grozīt finanšu regulu, kas pat labam tāpat tiek pārskatīt. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies. Tagad kolēģis Busutils. Paldies, priekšsēde. Arī es gribētu uzslavēt kolēģi Nedēčevu ar lielisko darbu. Prezentācija bija ļoti interesanti. Es piekrītu, ka ombuda birojas ir ne tikai svarīgs, bet uh, viņa iestādes darbs dod uh, re, reāli labu mūsu pilsoņiem un ir uh, labi, ka komiteja sniedz visiespējamo atbalstu ombuda darbam. Tādējādi būs skaidrs saprotams tas, ka uh, iedzīvotājs sūdzīgi tiek ņemts nopietnas. Un ko es vēl gribētu sacīt? Piekrīt Nedelčevs nu kundzei un Aukenes kundzei runājot par implementāciju, šis uzsvars ir svarīgs, pamatots, bet mums nevajadzētu tikai uz rezultātiem vērst uzmanību, bet saprast, ka ombuda uh, lēmumi, kā tie tiek faktiski arī īstenoti. Ja mums ir uh, pozitīva atzinuma no ombuda puses par uh, pilsoņu sūdzībām, tas ir diezgan nederīgi, ja pēc tam neseko eh, konkrēta rīcība. Es gribētu eh, šeit atsaukties uz pilsoņu iniciatīvu. Nedeģos kundze saka, ka ombudam vajadzētu arī būt savai līdznoteikšanai par to, vai, kā mēs pieņemam vai nepieņemam kādu pilsoņu iniciatīvas projektu. Interesanta doma, bet mums jābūt diezgan piesardzīgiem. Par šo jautājumu vēl jādiskutē. Ir interesanti doma iesaistīt ombudu, vērtējot pilsoņu iniciatīvu eh, pieņemamību, bet kāda tad būs mūsu paša komitejas loma? Kāpēc gan petīcija komiteja, lūgumrakstu komiteja nevarētu lemt par pilsoņu iniciatīvu pamatotību? Tāpēc es domāju, ka mums nevajadzētu paust šādu viedokli tik konkrēti, pirms mēs e, pilsoņu iniciatīvas izskatītu. Un gal galā, ko es gribu sacīt, tas ir pat finansiālo kompensāciju e, kavējumu gadījumos. Saprotu, ka E, tas ir cieņams nolūks, ja cilvēks ir ilgu laiku gavējis, ja ir e, gaidījis, ja ir bijis, e, bijis ilgs kavējums, tad viņam tā kā pienāktos kompensācija, bet tam visam jānotiek finanšu regulas uh, ietveros. Uh, tur šādi gadījumi ir atrunāti, un mums nevajadzētu uh, šajā ombudziņumā to paredzēt. Musunāro. Paldies, priekšsēde. ziņojums ir ļoti labs. Turpināšu runāt angļu valodā un kaut ko sacīšu par ziņojumu saturu. Ombuda loma un kompetences ir svarīgs un lūgumrakstu komiteja tās vēlas atbalstīt. Es gribētu īpaši uzsvērt nepieciešamību veicināt izpratni par ombudu darbu arī dalību valstīs, jo nacionālie ombudi un arī ES ombuda darbs ir mā, pārāk maz zināms. Kā jau Busutilkungs sacīja, otrs, ko es gribu teikt, tātad ir pāragri e, dot ombudam līdzamšanas tiesību par pilsoņu lūgumrakstu pamatotību. par Eiropas pilsoņu iniciatīvu ir pārāk spriest. Pētī un AFCO komitejām šis jautājums ir kopā vēl jāizdiskutē, un tad trialogā arī ar komisiju, kā mēs Eiropas pilsoņu iniciatīvu implementēsim, un tikai tad mēs varētu uh, izteikties par OES ombudu lomu šajā kontekstā. Visādi citādi priekšlikumi man šķiet atbalstām, un es domāju, ka uh, ar mūsu darbu šis kopā rezultāts būs ļoti pozitīvs. Pavisam īsi runāšu, arī no mans puses ziņojums ir ļoti labs, varam pilnīgi piekrist tas, ka mēs iepriekš atturējāmies jautājumā par izdevumu um, samazināšanu līdz minimumam. Tas saistīts ar to, ka budžeta uh, veidošanas eh, pamatprincips tāds ir, bet es ļoti labi varu saprast, ka kolēģis Jārs pat laban, kad ir būtisks eh, finanšu problēmas šādu iesniegumu iesniedzis, es tikai gribēju izteikties par priešlikumu, par ko tagad arī jau es eh, uzsāktas diskutīs, ko arī kolēģis Busutils izteicās proti, ka ombuds pieņemtu lēmums attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu Šis jautājums tiek diskutēts diezgan pamatīgi strādājot pie mūsu ziņojuma. Par to mēs vēl diskutēsim šeit, bet uh, lēmums būs rudenī, un es priecātos, ja mēs nerīkot pārsteid, nerīkotos pārsteidzīgi. Ja mēs to darām, ja mēs tagad jau kaut ko lemjam, tad es gribētu aicināt padomāt par divām lietām. Pirmkārt, ombudam būs ļoti būtiska loma pilsoņu iniciatīvas sakarā, tas ir pareizi, tā tam jābūt, jo var gadīties, ka uh, pilsoņi uh, vērsīsies pie ombuda attiecībā uz sliktu administratīvo praksi, bet uh, dot viņam lemšanas tiesības, tās viņu pašu padara uh, patiesībā. Um, E, viņu nostāda tādā pozīcijā, ka viņu lēmumus tad varēs pārsūdzēt e, Eiropas kopienu tiesā, Eiropas Savienības tiesā tagad, un viņš pats ir izteicies, ka viņš šādu lomu īstenībā negribētu. Tāpēc es domāju, ka tas arī ziņojumā būtu e, šādi jānorāda. Jāņem vērā. Paldies! Arī es gribētu izteikt savu pateicību kolēģei Nedelčevai dosim viņai tūliņ atkal vārdu arī dzvan, bet uh, no savas puses gribēju vēl vienu lietu izcelt. Nedēčevs savā ziņojumā raksta, ka sadarbība ar komiteju būtu jāstiprina arvien vairāk un mūsu un darbs būtu jākoordinē ar citiem attiecībā uz ombudu. Es arī atbalstu uh, idejas, kas šeit izskanēja par Eiropas ombudu sadarbības uh, tīklu, kas ir svarīga institūcija, kas būtu jāstiprina. Un varbūt arī mums šeit būtu jādod savus ieguldījumus bieži nav labi pietiekoši sakars starp dalībvalstu ombudiem un Eiropas ombudu. Varbūt šeit var kaut ko darīt, lai šo struktūru stiprinātu. Līdz šim tā nedarbojas pietiekoši labi. Piekritīšu arī tiem kolēģiem, kas sacīja, ka ir nepieciešami un vēlami šajā ziņojumā, par to pēc tam vēl runāsim arī par šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Paredzēt procedūru, kurā būtu savu vietu arī Eiropas ombudam. Pret to droši vien neviens neko nevarētu sacīt. Un tagad dosim vārdu vēlreiz kolēģei. Not. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribēju pateikties visiem eh, kolēģiem, jo liels ir prieks uzklāt piedalīties bagātīgā diskusijā, kur ir kritika, kur ir citi viedokļi. Es eh, domāju, ka šie abi punkti izraisīs eh, reakcijas, tā tas arī notiek. Es gribētu pateikties Eh, pateikties kolēģiem, par komisijai par to, ko tas atsīs saistībā par finanšu regulu un par, es rēķinos ar jums, ka jūs iesteiksiet grozījums, lai jūs varētu to padarīt, eh, pieslīpēt šo darbu. Tāpā, tālāk par pilsoņu iniciatīvu. Es piekrītu kolēģiem Saimonam Busotilam un visiem pārējiem. Eh, tik tiešām ir šobrīd jāizturas piesardzīgi tā vietā, lai apstiprinātu lietas, taču mana doma bija nezaudēt uh, Ehm, un neizlaist no viedokļa ombudu pieredzes, un lai pētī komiteja būtu iespēja skatīt eh, administratīvā veidā eh, lūgumus, uzklausīt lūgumu rakstiesniedzējus, es eh, pieturos pie šī darbības gara, taču Jūs palīdzējāt, es šo vēstuli biju palaidusi garām, jūs palīdzējāt man to, to e, pieslīpēt, un es gaidu jūsu grozījumus līdz 6. septembrim. Paldies! Paldies, nede, kolēģi Nedelčeva! E, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. septembris. E, ziņojums tiek likt uz balsošanu mūsu komitejas sēdē 29. vai 30. septembrī. Aukenes kundze. Es domāju, ka mums vēl vajadzētu apspriest uh, grozījumus. Jā, vienu mirklīti. Un tā kā es mēģināju jums to Eh, paziņot, darba kārtība bija jāpamaina, jo komisārs vēlas piedalīties komitejas eh, eh, sēde un koordinātors sanāksmēs jau sacīja, ka mēs mēģināsim paredzēt telpu diskusijai grozījumiem, mēs mēģināsim pārveidot mazliet darba kārtību un varbūt atlikt šo balsojumu. Tāpēc, kā mums ir tik tiešām nepieciešams grozījums apspriest padziļināt, ja tāda ir. Tālāk. Ziņojums par Eiropas ombudu īpašo ziņojumu pamatojoties uz ombuda ieteikumu projektu Eiropas komisijā attiecībā uz sūdzību 676 paļa Delī kundze. Dodu jums vārdu. Es ceru, ka es nesmu kļūdījusies, ka tik tiešām šeit ir runa par sūdzības 676. Jā, oti... Paldies, eh, priekšsādātāji. Es eh, nevisai veikli jūtos, jo īsā laikā man tika uzdots sagatavot ziņojumu par ļoti reti sastopam tematu. Šo dosie iesniedz Eiropas ombuds, lai parlaments izskatītu gad, gadījumu kur komisija izturs vienaldzīgi jomā, kas skaidri ir redzams saistām ar sliktu pārvaldību Eiropas institūcijās. Es to saku tāpēc, ka ļoti īsā laikā bija kolēģis no, jautājums no kolēģa Kritona Arsenisa, kurš attiecās uz jautājumu, kur skatīja Eiropas ombuds. Man ir jāatzīst, ka šis ziņojums bija ļoti grūti sagatavojams, jo tas pieprasīja daudz detaļu, juridisku sīkumu. Un 2007. gada martā NVO, kāda NVO pieprasīja no Eiropas komisijas, sniegt pieeju dokumentiem, kuri attiecas uz diskusijām kas ir notikušas ar sociālajiem partneriem. Diskusijas attiecās uz e, privāto automašīnu radītu piesārņojumu. Komisija piešķīra piekļuvi 15 dokumentiem un atteicās e, sniegt piekļuvi trim dokumentiem, kas attiecās uz uh, Eh, korespondenci ar Porsche. Porsche ir Vācijas autoražotājs. Un attiecīgā NVO iesniedz savu prasību ombudam. Divu minūšu laikā ombuds pārbaudīja šos, eh, šīs trīs vēstules un nonāca pie secinājuma, ka komisija mm, nav pareizi liegusi pieeju šiem dokumentiem. Gadu vēlāk, 2008. gada oktobrī, ombuds sagatavoja ziņojumu projektu, lai pieprasītu piekļuvi visai korespondencei un lai pārbaudītu šo dokumentu vispārīgo toni un 228. Um, līguma panta ietvaros komisija būtu varējusi atbildīt divu mēnešu laikā, uz, trīs mēnešu laikā uz ombuda pieprasījumu. Un trīs mēnešus vēlāk, janvāra beigās, komisija pieprasīja pagarināt termiņu pieprasījumam trīs mēneši bija aizritējuši un trīs reizes februārī, martā un, februārī, martā un aprīlī uh, 2008. gada un vēl 2009. Eh, gada jūnijā, tā tad deviņus mēnešus pēc procedūras sākuma komisija pieprasīja secīgus pagarinājumus. Un tā kā ombuds atbildes nesaņēma, 2009. gada jūlijas sākumā tika nosūtīta vēstule Eiropas komisijai pieprasot uzzināt to, kas tad slēpjas šajā lietā un kas ir izveidojies. Komisija atbildēja, ka tā nav spēļīga sniegt dokumentētu atbildi attiecībā uz eh, šīs vēstules saturu. Pēc NVL pieprasījuma savukārt eh, turpinās saraksts ar komisiju un pošu 2009. gada 30. septembrī komisija informēja Eiropas ombudu par savu lēmumu e, sniegt daļēju pieju e, šiem korespondences saturam. Vienu mēnesi vēlāk, 2009. gada oktobra beigās, komisija informēja ombudu, ka tā ir uzdevusi e, tulkojumu lēmumam attiecībā uz poršu par daļēju piekļuvi korespondencei un komisija paziņo, ka korespondence tiek nosūtīta tulkošanai. Novembra beigās Diamanduros ombuds e, pieprasa šo lēmumu. Novembra sākumā, līdz novembra sākumam vēstule nebija tikusi e, pārtulkot un nosūtīt uz Poršu. 2009. gada novembra beigās jaunā komisija izlēma daļēji publiskot šīs vēstules un visu korespondenci ar Porši. Tātad e, no nu, kopš sākotnējā e, lēmuma e, septiņi mēneši ir pagājuši, un februārī vēl 2010. gadā februārī ombudam vēl nebija pilnīgu elementu par to, kas ir īsti noticis. Tāpēc tika sagatavots projekts ziņojums, kas tiek apspriests šodien un eh, saistāms ar man uzticēto ziņojumu. 2010. gada martā jaunā komisija eh, atļāva piekļuvi korespondencei. 2010. gadā Eh, marta beigās jūsu padarīgs kāps un Arsenis kungs iestiedza pieprasījumu komisijai attiecībā uz caurskat, eh, šo, šīs korespondences caurskatāmību ar vācu autorūpnieku attiecībā uz eh, piesārņojumu līmeni, ko rada šie transporta līdzekļi. Tas tika publicēts Vācijas presē, Eh, konkrēti komisijas eh, aizliegums nodrošināt eh, pieju šai korespondencei. Tādējādi mēs ar kolēģi Arsēni iesniedzām komisiju rakstisku pieteikumu. Mēnesis vēlāk, aprīlī, komisija mums atbildēja un komisijas atbildi ir nepieņemama, tik tiešām nepieņemama. Es saskāros ar pilnīgi nespratni, jo atbildē bija sastāvīja no 18 vārdiem. Es par to runāju mūsu komitejas iepriekšējā sanāksmē patiesībā. Atbilde ir pilnīgi tukša. Komisija. Uh, mūs eh, noraida uz citu jautājumu, kur uzdev cits deputāts un kas pilnīgi nav skait, eh, savienojams ar mūsu jautājumu. Un šī situācija tik tiešām ir izveidojusies interesanta. Aprīļa beigās es jau biju iecelta par referenti šajā komitejā To jaunā komisija nezināja, tāpēc man tika nosūtīta šīs atbilde. 18. jūnijā šogad komisija man nosūtīja otru vēstuli, un šajā reizē atbilde bija ļoti gara, ļoti detalizēta un dokumentēta. Un es šo garo vēstuli varu saistīt tikai ar fa to faktu, ka jau bija zināms, ka es būšu referente par ombudu jautājumu un atbildē tiek informēta, ka komisija neatbildot trīs mēnešu termiņā ombudam, nav pārkāpusi 222, 228. līguma pantu, jo, un es tagad dolasu šo rindkopu no vēstules, lai jūs varētu ar to iepazīties tekstuāli. Tā kā sarakste bija nepārtraukta ar Porsche, un pirms Porsche deva piekrišanu, tas būtu varējis nonākt tiesā. Un Šeit ir atsauce uz regulas pantu, kur ir runa par trešās personas komerci e, interešu ievērošanu, šajā gadījumā Porsche interešu ievērošanu. Tātad tekstā ir elementi, kas nerespektē komisijas e, saistības. E, pret citām institūcijām, jo 228. līguma pānta ietvaros komisijai ir pienākums atbildēt trīs mēnešu laikā ombudam pats, ja atbilde nav galīga. Komisijai ir pienākums eh, dot poršam vai uzliekt par pienākumu poršam ievērot termiņu, lai porš respektētu savas saistības un komisija savējās un e, tas e, saskaņā ar regulu 1049. Es, un ja netiek pierādīts pretējs, tad e, komisija ar šo saraksti, ko man nosūtījusi, norāda, deklarē, ka tā ir ignorējusi savas, savas saistības Eiropas pilsoņu priekšā. Un tas ļoti grauja Eiropas institūciju tēlu. Un es uzskatu, ka Tas veids, kā komisija ir risinājušos jautājumus, grauj Eiropas ombudu institūciju un arī negatīvi ietekmē parlamenta darbu. Mēs pieprasām no Eiropas komisiju ar šo ziņojumu, lai tā atzītu, ka nepamatoti un pārliecīgi kavēšanās atbildēs Eiropas ombudam ir tās e, pārkārtās pienākums uzturēt labas attiecības ar Diamandūros kungu. Mēs uzskatām un mēs pieprasām, mēs ceram, ka komisija apliecinās savu labo gribu saziņā ar Eiropas ombudu. Un mēs ceram, ka uh, Būs parlamentam iespēja likt ievērot šo atzinumu, norādot, ka ja komisija turpina nesadarboties ar Eiropas ombudu un neņem vērā savas saistības, tad parlaments varēs noteikt sankcijas, tai skaitā. Finansiālas sankcijas. E, no budžeta sadaļas budžeta rezerves. Šī ziņojuma mērķis ir saglabāt Eiropas institūciju prestižu un lomu attiecībā pret Eiropas pilsoņiem. Eiropas komisijai ir ievērojama saistība šajā jomā, tā nevar sūdzēties par atkāpēm kas, un star, eh, plaisām, kas pastāv starp institūcijām, ja tā pati, un, eh, un starp pilsoņiem, ja komisija pati nerespektē savas saistības. Tai pirmajai jārespektē savas saistības un jārespektē Eiropas parlamenta deputāti. Es domāju šeit par lakonisko atbildi, kas tiks sniegt uz man pirmo jautājumu. Un arī jā, jārespektē ir Eiropas ombuds. Eiropas ombuda atbildi ir pēdējā trauksme, lai lai tiktu izveidot, lai respektēts institūcijas. Un pirmo reizi kopš ombuda institūcijas e, izveidošanas 95. gadā kaut kas tāds notiek. Konkrēti e, Eiropas ombuda sūdzība saistībā ar sliktu pārvaldi. Mēs ceram, ka kolēģi nenonāk šajā sarežģītajā situācijā, kādā bija es, tas citiem vārdiem sakot, sagatavot šādu ziņojumu, kas jāliek uz balsojumu parlamentā. Paldies! Paldies, Paljāt Deli kundze, un tagad vārds. Nē, jūs nevēlējāties. Jā, paldies, dāmas un kungi. Es gribētu pateikties komitijai par to, ka devāt man iespēju sniegt jums eh, es Europa draugu viedokli. Es gribētu piebilst tam, ko tikko teica Palēdēlas kundze, ka šis nav viens gadījums. Eh, Kopš ombuds ir iesniedzis lūgumu rakstu parlamentam, ir bijuši vairāki jauni gadījumi, kad komisija atteica pieeju dokumentiem nevalstiskajām organizācijām vai citām pilsoniskās sabiedrības grupām tieši uz šie pašu pamatojumu. Vienā gadījumā NVO pat ir iesūdzējuši komisiju tiesā par šo gadījumu. Bet atgriežoties pie šī gadījuma, ombuds uh, oktobrī 2008. gadā secināja, ka komisija nepamatoti atteica pieeju pie, um, šīm poršu vēstulēm Earth Europe pārstāvjiem un uh, ir jāsniedz pieeja šīm vēstulēm vismaz daļēji. Un uh, ir tagad pagājuši vairāk kā 20 mēneši, un kopš tā brīža uh, komisija nav uh, veikusi nepieciešamos pasākums, lai ieviestu ombuda ieteikumu. Komisija pat pārkāpa savas uh, uh tiesības, savu pienākumu sadarboties ar ombudu. Komisija ir uh, ļoti aizstāvējusi foršu aizsard intereses, un tas ir pretrunā ar sabiedrības interesēm, un tāpēc es gribētu jums sniegt papildus informāciju, lai jūs saprastu, kā komisija rīkojās, vai pareizāk sakot, nerīkojās. Deviņus mēnešus komisija nereaģēja, kā jau jūs teicāt, uz ombudu ieteikumu. Tikai 2009. gada jūlijā viņi uzrakstīja viņam, ka Eh, viņiem joprojām jākonsultējas ar Porsche, vai viņi ir ar mieru, ka daļai tiek publiskot šīs vēstules. Un tad komisijai vajadzēja 6 mēnešus līdz 2010. gada janvārim, lai informētu Porsche par tās vēlmi eh, daļai eh, paust šo vēstuļu saturu. Tātad komisija teica, ka viņiem jākonsultējas ar Porsche, bet eh, tātad tas ir taisnība, bet pēc tam pēc sešiem mēnešiem viņi tikai to izdarīja. Pēc tam Porsche bija desmit dienu laiks, lai iesniegtu iebildumu vai pat iesniegtu prasību tiesā pret komisiju. Tad pagāja vairāk kā astoņas nedēļas un Porsche joprojām nebija reaģējuši uz komisijas iesniegumu. Un tomēr komisija nedarīja neko, kaut gan šīs desmit dienas jau sen bija pagājušas un atkal komisija uh, ne, nesniedza mums neviens no šiem dokumentiem. Tikai tad, kad ombuds iesniedza lūgumrakstu parlamentam, un šis jautājums parādījās uh, ziņās 2010. gada martā, tad gan Porsche, gan komisija ātri reaģēja, daļēji publiskojot šīs vēstules. Un tomēr uh, būtiskas daļas tur ir uh, izdzēstas, un Friends of the Earth patei, eh, paziņoja, ka šī te informācija tiek slēpta, un eh, tāpēc mēs uzstājam, lai vēstuļu pilns teksts tiktu mums iesniegts. Pagājušajā nedēļā ombuds secināja, ka komisija nepamatoti uh, aizliedza pieeju šīm trim poršu vēstulēm, un uh, netika sniegts uh, attaisnojums, kāpēc tikai daļai tiek sniegti šie dokumenti. Tātad eh, komisija nesniedz nekādus argumentus, kāpēc netiek dota pieeja visam tekstam. Saskaņā ar ombudu, un to mēs saņemam pagājuši nedēļ, komisija ir pieļāvusi uh, administratīvu pārkāpumu. No demokrātijas viedokļa, protams, svarīgākais jautājums ir, kāpēc uh, sabiedrības pieeja informācijai komisijai ir tik eh, zemā vērtē un eh, kāpēc tiek aizstāvēt šī kompānija un komisijas eh, rīcība ir radījusi arī iespaidu plašsaziņas līdzekļos, ka komisijai kaut kas ir slēpjams, jo tā joprojām neizpauž daļu no vēstulēm ar Porsche šis gadījums, bet arī ombuda darbs un sabiedrības intereses vis, uh, visplašākajā mērogā uh, iegūtu no parlamenta paziņojuma. Ja paziņojumā tiktu teikts, ka uh, komisija ir jāizstāv sabiedrība un nevis kāds ražotājs kā Porsche, un tāpēc mēs aicinām jūs ļoti skaidri teikt un aicināt komisiju ievērot Eiropas likumdošanu, kas ir sabiedrības interesēs. Liels paldies par uzmanību! Paldies. Tagad vārds komisijas pārstāvim, lūdzu. Euh, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisija atzīst, ka šis gadījums un uh, tā izskatīšana ir ilgusi ļoti ilgi, un tomēr es gribētu uzsvērt, ka tas ir uh, gadījums, un to jau teica referente, kas ir īpašs un kas uh, nav uh, simptomātisks attiecībām starp komisiju un ombudu. Komisija ļoti nopietni uztver ombudu ieteikumu, un jūs arī konstatējāt, ka ombuda gada ziņojumā ir norādus to, cik lielisks attiecības ar komisiju, un arī tad, ja ir runa par to, uh, kā rīkoties ar ombudu informācijas pieprasījumiem, tad jūs redzēsiet, ka termiņi tiešām ir samazinājušies. Kāpēc tas bija tik ilgs šis gadījums? Jo komisija gribēja uh, saņemt poršu atļauju pirms uh, publiskot šīs vēstules. Un mēs vēlējāmies izvairīties no nevajadzīgiem strīdiem un konflikts situācijām. Uh, saskaņā ar 1049 eh, regulas izpildes nosacījumiem, runa, runājot par pieejas pieprasījumu dokumentiem, komisijai ir uh, jāpanāk līdzsvars starp sabiedrības interesēm un trešo pušu interesēm. Porši bija pret to, ka šīs trīs vēstules tika tiktu sniegts atklātībai, bija runa par komerci interesēm, un tāpēc komisija atteica šo pieeju. Bet pēc tam tika prasīts, lai šie uh, dokumenti tiktu izsniegti, tad komisija vēlreiz eh, prasīja atļauju Porsche, un komisija zina, ka eh, konsultācijas ar Porsche bija ilgas, jūs jau tikko izskaidrojāt eh, šo chronoloģiju, bet tur nav tas nebija pilnīgi precīzi. Mēs negaidījām sešus mēnešus pirms konsultēties ar Porsche. Mēs to darījām uzreiz pēc tam, kad uh, saņēmām pieprasījumu no ombuda, bet Porsche uh, klusēja tik ilgu laiku. Un tad septembrī komisija uh, pieņēma lēmumu uh, ignorēt poršu klusēšanu. Mēs sagatavojām uh, vēstuli saskaņā ar regulāro procedūru, informējām poršu, ka šīs vēstules tagad tiks izsniegts atklātībai, tad poršu bija desmit dienas laika uh, vērsties tiesā, ja tā tie to vēlētos, uh, un tad komisija veids pēdējo mēģinājumu dialogu veidot ar poršu, lai izvairītos no <clears throat> šādas situācijas, kas vēl aizkavētu šo vēstuļu izsniegšanu. Tātad te bija dažādi gadījumi, kas eh, izskaidro šo vilcināšanos. Šī te vēstule, eh, ar kuru mēs informējam Porsche par vēstuli izsniegšanu, ir no eh, februāra, un 5. martā Porsche atbildēja, ka viņi akceptē šo vēstuļu izdošanu komisijas vēstule un uh, īpašais ziņojums, ko sasādīja ombuds, uh, sakrita laikā gandrīz. Um, komisija atzīst, ka šie uh, termiņi bija pārāk gari, šis ir vienreizējs gadījums, kas neatkārtosies. Komisija pa šo laiku ir veikus pasākumus, lai pātrinātu atbildes procedūru uz ombudu pieprasījumiem. Un ja ir vēl kaut kādas kļūdas, tad tās pa šo laiku ir novērstas. Šis bija pirmais uh, gadījums, kad uh, ombuds prasīja izsniegt komisijai trešo vēstules bez šīs trešās puses piekrišanas. Līdz šim ombuds uh, uh, vienmēr runāja par uh, pašas komisijas dokumentiem, un šoreiz bija pirmo reizi runa par trešo pušu dokumentiem. Un uh, uz referenci jautājumu gribu precizēt, ka uh, Pirmā atbilde eh, bija tāda, ka mēs norādījām uz parlamenta jautājumu, bet tas nebija identisks ar uh, referentes jautājumu. Tā bija administratīva kļūda, uzdotais jautājums uh, tika nepareiz iztulkots no grieķu valodas angļu valodā. Uh, Un tie, kas skatīja šo jautājumu, domāja, ka tas ir saistīts ar uh, agrāku parlamenta, mutisku, um, eh, parlamenta jautājumu. Un tad tika um, labot šis nepreizais tūkojums, un pēc tam tika sniegta vēl viena atbilde, kas tad eh, skatīja visus aspektus, par kuriem parlamentārieši bija jautājuši šavā, savā rakstiskajā jautājumā. Es jums varu atkal apstiprināt, ka komisija protams, eh, eh, pilda savu pienākumu, veidot ciešas attiecības ar ombudu. Paldies par uzmanību! Grazie a lei. Eh, Paldies! Vārds kolēģim Hefneram. Dārgie kolēģi, nevar noliegt ka šis gadījums man šķiet pilnīgi neciešams. Kaut ko tādu mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu pieciest. Ir noteikumi, ir likumi, ir regulas, ir direktīvas, un tās nav domāts, lai tās pārkāp, bet lai tās uh, ievērot un konkrēti no komisijas puses, jo šī, eh, šī likumdošana ir uh, pilsoņu interesēs. Par ko mēs runājam? Par piekļuvu dokumentiem, par starp e, institūciju nolīgumu, un tad mums nāks konstatēt, ka tad, kad tiešām ir svarīgi, noteikumi netiek ievēroti, bet tiek bloķēts. Te ir runa par ļoti delikātu, sensitīvu gadījumu. Mums ir vācu komisārs, atvainojiet, ka es kā vācietis to tā saku, bet man liekas, ka mums ir tas ir jāsaka. Mums ir vācu uh, rūpniecisks uzņēmums un ir runa par uh, klimata aizsardzību, tātad par e, Eiropas pilsoņu un e, vispār pasaules iedzīvotāju e, aizsardzību, un uzņēmums cenšas komisiju ietekmēt, lai CO2 samazinājums novērst, visu uzņēmumu to cenšas panākt. Citu uzņēmumu vēstules tiek publicētas, šī uzņēmuma vēstules nē. Ne ombuds uh, uz to apskatās, viņš saka, komisija ir nepareizlēmus, tas ir jāpublicē šis vēstules un nekas nenotiek. Un tagad uh, atrunāties ar tulkošanas kļūdām vai līdzīgām atrunām šajā gadījumā ir, manuprāt, pilnīgi nepieņemami. Ir tik daudz sarakstu bijusi ombuds cik daudz ir strādājis ar šo lietu, pat e, šī parlamenta komiteja, ka šie paskaidrojumi ir tiešām, nu, absolūti nepietiekoši un nepieņemami. Vēl kaut ko es gribētu sacīt par komisijas atbildi. E, e, es šķiet, es to skatu par godājumu, ka jūs atzināties, ka šī gadījumā nav viss pareizi bijis, bet norādījuši uz to, ka šis esot vienreizējs gadījums, nesot. Uh, tāds e, e, reprezentatīvs attiecībā uz to, kā komisija strādā kopā ar ombudu. Es citēšu no P e, apsvērumu konkrētajā atzinumā, kur ir sacīts, ka komisija sākotnējos termiņus sūdzību izskatīšanai tikai 4 no 22 gadījumiem, ko ombuds 2000 konkrētā gadā tad ir iesniedzis, ir ieturējis 2009. gadā. Kāpēc ir šie termiņi? Šie termiņi ir pilsoņu interešu aizsardzībā, un ja termiņi izpauž tā, ka pietiek ka uzņēmums, kas, kam ir uzlikts par pienākumu publicēt ši, šo sarakstu, visu laiku uh, izvairās un visu laiku uh, neievēro termiņus, un nekas nenotiek, netiek nekādi iemesli minēt, un vienkārši termiņš uh, no termiņa un visu laiku lūgumu pagarināt termiņus, nu tad es uzdod jautājumu, kā, kāda jēga vispār vēl eh, noteikumiem un likumiem, eh, pie kā tam mums orientēties. Šī procedūra ir tiešām nepanesam, neciešam. Eh, un šajā dramatiskumā tā ir vienreizēja, bet tas, ka piekļuvu dokumentiem ir ļoti sarežģīti, tas nav nekas vienreizējs, tas tiešām ir paredzams atkal un atkal. Uh, līguma pārkāpumu, tā kā daudzos gadījumos uh, sirsnīgs paldies Palie Delī kundzei par šo ļoti labo ziņojumu un, manuprāt, arī par šo ļoti uh, precīzo un lietišķo uh, lietas prezentāciju šeit komitejā pilnībā piekrītam ziņojumam. Es tikai gribētu vēlreiz arī kolēģi uzmanību vērst uz to, ka i, uh, izziņojuma i apsvērumu punktā tiek sacīts, ka uh, ombudam nepārprotam, e, viņš nonācis pie atzinuma uh, savas pārvaldes rezultātā, ka komisija liegus piekļūt dokumentiem un ka ēna apsvērumu punktā skaidri tiek teicis, ka komisija uh, novilcinot atbildi uz, uh, uz ieteikumu projektu par 15 mēnešiem pārkāp savu pienākumu lojāli un godprātīgi sadarboties ar ombudu un gal galā, ka ombuds uh, Vēl vienā lietā, eh, kur bija runa par piekļuvu dokumentiem, atkal konstatējis eh, to, ka komisija novilcina piekļuvu dokumentiem, eh, arī tas mums ir pieejams, te runa par Tenerifes rūpnieciskās ostas problemātiku. Tā kā es domāju, ka kopā ar šo sūdzību, ka tikai no nu, 22 gadījumiem tikai četros ir pietiekošā termiņā Eh, eh, sniegt atbildi, mums tas ir eh, jā, jāskat kritiski, un parlamentam ir arī jāparāda sava stingrā nostāja. Un tāpēc es domāju, ka jūsu ieteikumu ziņojumu beigās par sankcijas iespējām, kuras tad arī gal galā mūsu parlamenta rīcībā ir, jo mēs vairs neesam tāds bezobains uh, E, bezobaina institūcija tā sakot, bet arī mums ir iespējas piespriest sankcijas un sodas, ja e, nekas cits vairs nelīdz. Paldies, kolēģi Hefner. Pirms dosim Džužinam vārdu. Aicināšu izteikties turpmāk mazliet kodolīgāk, jo mums ir daudz lietas vēl jāizskata. E, paldies priekšsēd. Pirmā piebilda. Mēs šeit runājam nevis par teorijām un abstraktiem faktiem, bet par Eiropas līguma pārkāpumu, Eiropas noteikumu pārkāpumu. Un to tā ir atzinusi arī Eiropas komisija, nevis ko kūļot vispārīgi otrkārt. Porsche eh, nav Eiropas eh, līgumu eh, persona, Cik es zinu, varbūt es kļūdos eh, puse, bet es tā saprotu, ka komisija varētu šeit ar Kafkas darbiem mums te eh, atrakstīties. Tas ir tikpat absurdi. Treškārt. Šajā gadījumā vai mēs varētu pieņemt, ka uh, komercijas, jā, kaut vai multinacionāls uzņēmums varētu tik lielā mērā ietekmēt komitiju, var pārkāpt līgumus un savus pienākumus attiecībā uz citām ES e institūcijām, piemēram, ES ombudu. Tas ir fundamentāls jautājums, te nav runa tikai par e, šo konkrēto gadījumu, arī daudzos citos gadījumos kas drīz būs skatām, piemēram, attiecībā uz uh, um, jūras, um, naftas platformām, jūrā uh, un riskiem, kas ar to saistīti. Vai mēs varēsim pieņemt to, ka komisija uzvedīsies tāpat, rīkosies tāpat kā Porsche gadījumā? Nu, es domāju, ka nē. Un secinājums, ja uh, komisijas slepenība attiecībā pret ombudu turpināsies, tad tas ir pilnīgi ilūzija, ka parasts ēs pilsonis juridiski persona vai, vai vienkārši individs varētu piekļūt tātad dokumentiem tā, kā tam vajadzētu būt Eiropas komisijas dokumentiem. Atkal fundamentāls uh, nozīmes jautājums nevis tikai uh, kaut kāda deputāta piebildu, kuru eh, cits starpā tātad eh, šo lūgumu eh, kļūdēni notolkoja nevis privāts uzņēmums, bet Eiropas komisija. Nu, šokējoši. Es cenšos vēl te ļoti tā maigi izteikties, kā mēs varam pieņemt to, ka pētī komitejas nozīmētais uh, Eh, referents, viņa vēstuli šeit tiek kļūdēni notūkot no komisijas puses, un tad komisija atnāk šeit un visā nopietni mums saka, nu piedodiet, nu akā mums tā kaut kā nesanāca, bet jūs taču nesiet Britnijas pīrsa. Eh, tas ir pilnīgi nepieņemami. Un gal galā Vai eh, kāds komisijā nesīs atbildību par šiem daudziem gadiem, kad Eiropas eh, līgumi tiek eh, ignorēti, caurspīdīguma noteikumi tiek ignorēti? Vai mums ir kāds konkrēts vārds? Nav abas dziesmas šeit, citējam, give me a name, bet. bet um, tā ir, tas ļoti skaidrs uh, sliktas uh, administratīvās prakses piemērs. Lūdzu, dodiet mums kādu vienu uh, personas vārdu, ko mēs gal galā varam iesūtīt uh, cilvēt tiesā. Citādāk jūs parla, komisija varat spēlēties ar parlamentā, kā jūs to esat darījuši iepriekš ar SWIFT gadījumā un parlaments. Tad aizstāvē Eiropas pilsoņu tiesības, nevis padomu un komisiju Atkal fundamentāls jautājums. Pēc Lisabonas līguma jums nevajadzētu vairs apšaubīt Eiropas parlamenta lomu. Pretējā gadījumā mēs vairs nepieņemsim šādu pasīvu novērotāju e, pozīciju. Paldies un piedodiet, ka es varbūt pārāk skarbi runāju. Kompliments kolēģi Bustināru ka jūs tik labi orientējaties arī mūzikā, pasaulē, un tagad eh, nākamajam kolēģiem vārdi. Kolīgs, jā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mums vajadzētu vispirms pateikties referentei, ka ziņojums ir tik skaidri sarakstīts, tā jau visi teica, ka pirmkārt tas nav pieņemams, un otrkārt tas arī nav uh, īpašs gadījums, jo tā jau tiek visu laiku. Tas ir principāls jautājums, te ir runa par caurskatāmību, par pieeja informācijai. Ko tad uh, komisija ir sasniegusi ar šo te uh, atteikšanos sniegt informāciju? Tā ir panākusi, ka tagad visi par to interesējas, tas ne, tātad neko nedod. Uh, Un, un tāpēc ir labi, ka ziņojums ir tik skaidri sastādīts, kas mani nodarbina, vai ziņojums ir pietiekami skaidrs, vai tas ir pietiekami konsekvents, lai komisija tiešām tiktu aicināta rīkoties. Esmu šokēts, Porsche, Vācijas uzņēmums, eh, saņem vēstuli, Un, eh, ja tas tā notiek, tad Vācijā parasti četru nedēļu ietvaros eh, tiek sniegt atbildi. Tas tā notiek Vācijā. Eh, ja kāds saņem vēstuli, tad šāds termiņš tiek ievērots. Es tiešām gribētu, lai šis ziņojums kaut ko arī panāk. Par to man ir bāžas, un mēs iestājām šeit parlamentu un priekšsēdētāju. Tad mēs ceram, ka komisija tiešām, ka viņiem ir uh, taisnība, ka tas ir tikai atsevišķs gadījums, bet mēs redzam, ka tā tas nav, joprojām ir uh, vilcināšanās, tiek spēlēts uz laiku, un to mēs nevaram pieņemt, ka tā notiek. Ja ir likumi, tad tie ir jāievēro. Un tāpēc ir ļoti labi, ka ziņojums ir skaidrs, bet mums ir jāpanāk, ka tas kaut ko arī maina. Pretējā gadījumā mēs katru reizi satraucamies, uh, mēs uh, dzirdam dažādas izteikumus, bet tad tas tikai kaitē asinsritē. Mēs taču gribam tā arī kaut ko panākt. Paldies. Tagad uh, eh, palidēlī kundzei vārds. Tā, kirjā prēdra. Paldies, priekšsēdētājs. Es domāju, ka Baģesko kundze gribēja. Jā, esmu ēnu referenti no tautas partijas. Atvainojiet, man par to nekas netika teikts. Es varu tagad izteikties, jā, lūdzu. Pirmkārt, es gribētu pateikties Pārjādēlī kundzei par šo ziņojumu. Esmu man referenta no Eiropas Tautas partijas un varu teikt, ka mums nav nekāda milzīga iebilduma un mēs piekrītam šiem te teiktajiem. Mēs esam ļoti nobažījušies par šo lietu un par to, ka uh, ombuds uh, bija spiests izstrādāt īpašo ziņojumu, tāpēc, ka komisija ar viņu nesadarbojas. NVO prasa pieju dokumentiem, to regulē 2001. gada 1069 uh, regula, un kaut gan šī organizācija laicīgi prasīja pieju, tā tiks sniegt tikai daudz vēlāk, un komisija uh, Um, sniedza uh, daļēju pieeju trim vēstulēm ar Porsche, um, motivējot ar to, ka tas uh, kaitētu kompānijas komercija interesēm. Kas man visvairāk satrauc ir tas, ka pat pēc uh, tam, ka 27. oktobrī 2008. gadā ombuds secināja, ka šī te pieeja trijām vēstulēm tika atteikta nepamatoti, komisija nepieņem šo uh, pieteikumu un tādējā tika pagarināts termiņš, motivējot to ar faktu, ka tā nav spējīga dot būtisku atbildi, jo tā joprojām konsultējas ar trešo pusi, kas ir Porsche. Kaut kā komisija teica, ka tā nosūtīja uh, vēstuli Porsche, ombuds prasīja uh, kopiju no šīs paziņojuma vēstules 2009. gada novembrī. Pirms divām dienām kopā ar Nedeļčevas kundzi un Granī kundzi mums bija diskusija ar ombudu. Diemandurus kungs apliecināja, ka līdz šim brīdim viņš joprojām nav saņēmis šīs informācijas vēstules kopiju, kas tika nosūtīta Porsche no komisijas puses. Tas nav pieņemami. Uh, Mēs konstatējam arī, ka nav juridisks pienākums no komisijas puses konsultēties ar trešo pusi saskaņā ar 1049 regulu. Komisija uh, izlēma konsultēties ar trešo pusi uh, savas iniciatīvas pēc. Mēs saprotam, ka komisija ir jāievēro noteikumi, uh, bet uh, tas ir jādara, ievērojot arī noteiktos termiņus. Noslēgumā gribu teikt, ka tā kā ir pagājuši 15 mēneši, uh, lai komisija sniegtu pieeju vēstulei, un tā joprojām nav sniegus ombudam informēšanas vēstules uh, kopiju, tad komisija nav pildījusi savu pienākumu sadarboties ar ombudu, un tas ir skaidrs administratīvu pārkāpumu gadījums. Eiropas parlamentam ir jāaicina komisiju sabarboties uh, ar ombudu. Paldies! Grazie, la kolega Basescu, de nuovo la parola al kolega Pagliadelli. Es, un tagad es tomēr atkal dodu vārdu referentei. Tikai lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Palja Delikons, ieslēdziet mikrofonu. The complaint, the complaint Sūdzībā E, bija vairāk informācijas par būtību šajā konkrētajā lietā. Es e, tikai skatīju juridisko sarunu pusi ar komisiju, un es arī pie tā pieturēšos. Lai atbildētu Jāra kungam, es gribu nu, ieteikt, ka galīgais formulējums šajā ziņojumā varētu būt tāds, uh, ar kuru tiek lūgts Eiropas komisijai pieņemt zināšanai, ka šāda kavēšanās nedrīkst tikt atkārtot. Un mēs varam eh, norādīja to, ka e, budžeta samazinājumi ir pieņem, pieņem tādos gadījumos, ka tas ir attaisnojumi. Tālāk es gribētu sacīt komisijas pārstāvim, ka uzskatu jūs sacīto par atvainošanos. Nekas netiec šeit uz lietas būtību. Es apzinos, ka e, jūs neesat atbildīgs par notikošo, es jūs saprotu, kā jūs jūtaties, bet es domāju, ka komisijai pašai. Komisija pazemoja ne tikai parlamentu vai ombudu, bet tā pazemoja pati sevi. Ja komisija nevar pieprasīt kādu zināmu laika limitu no privātas eh, firmas, lai sniegtu atbildi uz eh, būtisku jautājumu, tādu kā pieejas eh, liekšana, atļaušana korespondencija, tad pazemota tiek komisija. Paldies par jūsu labajiem vārdiem, un es domāju, ka tādajādi mēs nonāksim pie rezolūcijas, kas parādīs mūsu spēku. Paldies! grande successo. Paldies! Pirmo reizi es dzirdu aplausus mūsu komitejas sēdē. Bravo! Tiešām tas ir ļoti labi uztverts. Es domāju, ka termiņš būs tāds pats kā iepriekšējiem dokumentam 6. septembris grozījumiem. Un ja iespējams mums vajadzētu eh, domāt, kā mēs organizēsim debatu, lai varētu izskatīt grozījumus. Bet tagad mēs eh, turpinām skatīt darba kārtības 17. punkts, kā jau es sacīju, ir pēc kolē, attiecīgā kolēģa lūguma pārcelts, un mēs pārējām pie Des, tas bija desmitais punkts, kurš tiek pārcelts. Mēs pāriem pie 11. atzinums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas uzraudzību. Esmu referente pati, īsi izstāstīšu, par ko šeit ir runa. Šeit ir runa par komisijas gada pārskatu attiecībā uz tiesību piemērošanu uzraudzību Eiropā, un katru gadu mūsu komitejai ir jāsniedz atzinums šogad viss notika mazliet atšķirīgā veidā. Pa nozarēm jums ir pielikumā dokumenti, kas attiec uz dažādiem sektoriem, un šajā sarakstā, e, kur ir dažādie sektori, kas uzskaitīti komisijas dokumentā, mēs redzam, ka komisija jau Eh, ir pieļāvusi rupjus pārkāpums attiecībā uz lūgumrakstu komitejas darbā atspoguļošanu. Piemēram, šeit jānorāda Equitable Life gadījums, gadījums, pie kura mēs esam ļoti daudz strādājuši, un komisija. Eh, šķiet, ka to uz neatsaucas ne vismazākajā veidā. Nekādas norādes uz mūsu darbu, pat nevis mazākās iesākumā ziņojumā ir e, ievaddaļa samērā īsa, bet ar savu nozīmi. E, tiek skaidrotas e, pārkāpumu procedūra un komisija komisijas pienākumi kopienas tiesību piemērošanā. Šajā kontekstā komisija uzskata, ka Pārkāpuma procedūra ir būtiska, piemērojot kopienas, eh, kopienas likumu un ar gandarījumu pasvītrot to, ka eh, kādas ir dažādas procedūras, kādi ir gūtie panākumi, lai varētu samazināt termiņus, un ļoti pozitīvo šo pārkāpumu pozi eh, procedūru iedarbību, kas dod mm, samazināt nepareizu transponēšanu skaitu. Tālāk. Komisijas procedūras ir tiek pietiekami izvērtēts, bet kā komisija pat to pasvītro, tā nevienmēr uzsāk pārkāpuma procedūras. Ļoti bieži lūguma rakstu komiteja uzdod jautājumu attiecībā uz kopienas tiesību nepiemērošanu vai nepareizu piemērošanu, pat tad, kad komisija nav uzsākus pārkāpumu procedūru, un tas netiek pietiekami ņemts vērā. Lūgumrakstu komitejas demokrātiskā loma arī netiek pietiekami ņemt vērā. Pašreizējais eh, pilsoņu devums dod iespēju nepārtraukt kontrolēt kopienas tiesību piemērošanu. Ja lūgumrakstu komitejā eh, būtu ar īpašu vai papildus uzmanību no komisijas puses, tad arī mēs varētu būt ar nozīmīgu preventīvu lomu. Mēs varētu iesaistīties. Uh, un uzstāties nekavējošākā veidā, lai izvairītos no pārkāpuma situācijas. Komisijas rīcībā ir dažādi instrumenti, izmeklēšanas instrumenti, tā var vērsties pie nacionālajām vai pie vietējām iestādēm, lai tām uzdot jautājumus un būtu iespējams vienkāršot procedūras, samazināt eh, formālās saziņas eh, termiņus. Un E, to visu iekļaujot plašajā transponēšanas, e, kopienas likumdošana transponēšanas e, pārbaudas ietvaros. Un tas viss būtu labi, ja tas darbotos savukārt līdz šim komisija nevisai atvērti ir izturējusies pret lūgumu rakstu komiteju, mēs esam ilgi diskutējuši, un komisijas dokumentā pie, piedāvātie piedāvātājs to vēl vienu reizi apliecina. Tāpēc ir nepieciešams situāciju uzlabot. Un es aicinu komisiju pārskatīt savu pozīciju, atzīt mūsu lūgumrakstu komitejas lomas, tās kontrolas un pārbaudas loma attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību piemērošanu. Jo E, šeit ir runa par parlamenta dalību. Tas attiecas arī uz weba portāliem un uz informācijas lodziņiem, ko ir izziņojusi komisija. Nu jau es sen izziņojusi, starp citu gribu es to atzīmēt, tāpēc, ka vēl aizvien realitātē nekas tāds nepastāv. Un arī lūgumrakstu komitejas darbība, lai pārbaudītu konkrētus gadījumus tādus gadījumus, kas ir lūgumrakstu objekti, lūgumrakstu priekšmets no pilsoņu puses, pateicoties lūgumrakstu instrumentam. Lūk, vairs man nekas piebilstams nebūtu, un es tagad gribētu dzirdēt priekšlikumus un ieteikumus no kolēģiem. Un vispirms dodu vārdu komisijas pārstāvim. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms mēs gribētu pateikt, ka mūsu ziņojuma mērķis ir sniegt noderīgu informāciju parlamentam, un mums uh, bija prieks uh, dzirdēt, ka uh, lūgumraksti um, mūsu lēmums ietvert lūgumrakstu ziņojumā ir pozitīvi novērtēt. Tātad mēs uh, sniegsim jums informāciju, kādu jūs vēlties par konkrētiem lūgumrakstiem, kas ir saistīti ar pārkāpumu procedūrām. Mēs šobrīd uh, noslēdzam mūsu nākamo gadu ziņojumu, un es aktīvi strādāju arī ar kopā ar komisijas kolēģiem, lai nodrošinātu, ka nākamreiz mēs uh, sniegsim tādu informāciju, kādu jūs prasāt. Mēs uh, uzņemsim arī kontakts ar jums, lai izveidotu um, kontaktus par uh, mājaslaps, par tiesībām izveidi. Un man ir liels prieks, ka ir uh, nolīgums starp parlamentu un komisiju, kas dos mums labu kontekstu, lai mēs varētu nodrošināt, ka jūs saņemsiet laicīgi vajadzīgo informāciju par pārkāpumu procedūru norisi. Uh, un arī uh, apkopojošu informāciju par saturiskiem jautājumiem pārkāpuma procedūrās. Runājot par Eiropas pilotu projektu rī, darbību, es jūs informēju, ka komisija izvērtē katras tikšanās uh, rezultāts ar dalību valstīm un informē pilsoņus par šo izvērtējumu, kā tad tiek vērtēti šie projekti. Un kā jau mēs norādījām mūsu ziņojumā, tad vairāk kā 40 pārkāpuma procedūras ir izrietējušas no pilotu projektu dokumentiem, un mēs tieši uh, kopā ar nodaļām skatām šos jautājumus, lai uh, konstatētu rezultātus. Tātad šī sistēma ir veidota tā, lai uh, pilsoņi zinātu, kāds ir mūsu viedoklis par šiem dokumentiem. Runājot par uh, to, ka um, nav pietiekama korespondence um, un um, Te gribu teikt, ka pēdējie dati, kas šobrīd ir apstiprināti, rāda, ka 10 līdz 25% no ienākošajiem uh, sūdzību iesūtījumiem attiecas uz šo pilotu. Un mēs domājam, ka tas izskaidro šo te atšķirību skaitļos, runājot par uh, ienākošajām sūdzībām un ES pilotu. Un tagad gribētu pievērsties jautājumam par direktīvu pārāk vēlu ieviešanu, un tas ir organizatorisks jautājums. Protams, mēs pievēršam lielu uzmanību uh, Eiropas likumdošanas nepareizai piemērošanai, bet tas ir daudz kompleksāks jautājums, kas ir detalizētāk jāizskata, bet eh, pārāk vēla eh, direktīva ieviešana ir vienkārši organizatorisks jautājums. Mēs ceram, tas uzlabosies šī situācija, tad, kad mēs pievērsīsim tam uzņēmumu uz, uzmanību. Paldies! Aukens kundze, lūdzu. Well, uh... Jā, Es gribēju pateikties jums par jūsu darbu. Protams, mēs to atbalstīsim un uh, mēs varbūt arī gribētu varbūt šeit pievienot svarīgus lūgumrakstus. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti nepieciešams, lai mēs uh, būtu svarīgāk visā šajā procedūrā komisijā. Paldies par šo projektu, un uh, mēs centīsimies uh, paraudzīties, vai mēs varam kaut ko arī tur piebilst. Eh, ja neviens vairāk nav pieteicies izteikties, jā, protams, ir iespēja iesniegt grozījumus, kā jau to sacīja Jaukens kundze, tie var attiekties arī uz citiem lūgumrakstiem. Es pateicos komisijas pārstāvim par sniegtajām atbildēm. atbildēm, kas ir solījumi. Un cerēsim, ka šie solījumi tiek turēti. Un mēs turpināsim savu darbu šie atzinumi ietvaros, bet tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir atzinums par regulas priekšlikumu par pilsoņu iniciatīvu. Un es tagad došu vārdu referentai, referentai Valis Skundze. Vispirms izteiksi Valis Skundze, jūs vēlaties izteikties. Uh, thank you very much. In... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, Hefner kungs un es eh, vienojāmies, ka šodien es būšu tā, kur prezentē pozīcijas dokumentu, kas kolēģiem droši vien jau ir izplatīts. Es vēlos sacīt, ka esmu pateicīga par sadarbību referentu vidu un par atbalstu no sekretariāta puses. Tāpat arī mēs strādājam ciešā sadarbībā ar abiem referentiem Konstitucionālo lietu komitejā Lamasurkungu un eh, Gūrmai kundzi, un es atgriezīšos pie šī jautājuma mazliet vēlāk. No šīs komitejas viedokļa eh, es gribētu sacīt tas veids, kā mēs esam eh, risinājuši šos jautājumus Es gribētu pasvītrot to, cik eh, ka šis eh, pilsoņu iniciatīvas instruments ir jāpadara maksimāli atvērts un lietotājiem draudzīgs. Mēs vēlamies, lai tas būtu instruments, ir vie, kas ir viegli piekļūstams pilsoņiem savukārt. Eh, Eh, jānorāda, ka tas ir ļoti nopietnas rīks, tālajošāks nekā jebkad iepriekš, kas dod iespēju pilsoņiem tik tiešām piedalīties, veidojot eh, politikas darba kārtību un programmu Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc tas ir ļoti nozīmīgs tūls, eh, līdzeklis, kas ir jānorāda vēlreiz. Tā ir pirmā pieeja. Otrkārt, gribu sacīt, ka mēs esam mēģinājuši ņemt vērā to milzīgo pieredzi, kāda šai komitejai ir gan tās eh, locekļiem, gan se sekretārijāta darbā, lai skatītu, tādas procedūras, kas nav tādas pašas kā, kā līdz šim piemēr, piemērotākas, pie, kā līdz šim piemērotās ir atsevišķas paralēles, ir eh, atsevišķi tehniskas eh, un varētu informēt par Eh, par tādiem jautājumiem, kā piemēram pilsoniskās iniciatīvas eh, pieteikumu pieņemamība. Tālāk pats sākotnējais process. Eh, tā ir likumdošanas sadaļa, kas ir nepierasti skatīt šajā komitejā. Šobrīd mēs esam pirmajā lasījumā. Mums ir potenciāls nonākt līdz otrajam lasījumam un pat līdz samierināšanās procedūrai lai parlaments izmantotu visas savas iespējas. Protams, ņemot vērā sacīto, mēs apzināmies to, ka šis ir instruments Lisabonas līgumā, kas ir ļoti svarīgs mūsu pilsoņiem. Tādējādi, ja mēs varam strādāt ātri un panākt vispirmajā lasīmā, tad mums tas būtu jādara. Taču tam ir jābūt līdzsvarotam, ņemot mūsu tiesības kā parlamentam vērā, lai mēs varētu iegūt vislabāko instrumentu pilsoņiem. Un Ziņojums šajā komitejā tiek gatavots un AFCO komitejā tiek gatavots, un mēs ceram, ka četru referentu grupā mēs varēsim prezentēt gandrīz vai vienu pašu ziņojumu, un mums vakar notika kopīgā sanāksme, kuras rezultātā eh, vēlos sacīt, ka mēs varēsim nonākt līdz gala rezultātam. Rudenī kad ziņojums tiek eh, paveikts un pieņemts, pienāks brīdis, balstoties uz šo ziņojumu, ka ik vienas trīspušu sarunas ar padomu un komisiju var tikt uzsāktas pēc tam, kad komitejas ir teikuši savu vārdu un darījuši zinām savu viedokli. Un tagad es gribētu izskatīt galvenos elementus, kurus uzskata par būtiskiem Hefnerkungs un es pati, kurus mūsuprāt ir jāiekļauj diskusijās, ņemot vērā to, ka mums ir komisijas priekšlikums, padome ir eh, veikusi savu darbu pie tā un ir darba dokuments AFCO komitejā. Es domāju, ka Otrā inovā, pirmā inovācija, ko mēs mēģinam ieviest, ir tāda, ka tie, kur prezentē iniciatīvu, tiem ir jāiegūst pirmajā instancē liels parakstu skaits līdz pat trim tūkstošiem pirms Eh, komisija pārbauda to pieejamību. Mūsu viedoklis ir tāds, ka, eh, ka tas visiem uzliek pārāk daudz grūtību un frustrāciju un ir daudz labāk, ja, ka iniciatīva tiktu apstiprināta kā pieņemama eh, jau to reģistrējot. Taču mēs vēlamies piedāvāt, ka lai varētu nodrošināt to, ka tā ir nopietna un eiropeiska, reģistrējot ir jābūt eh, vairākiem orģināliem atbalstītājiem no dažādām dalību valstīm. Eh, ir jābūt eh, zināmai starp cilvēku grupu vis, uz visu Eiropas pamata, lai šādu iniciatīvu iesniegtu. Jūs nevarat apsēsties pie brokastu galda ar savu kafejas eh, krūzi, pieslē, pieslēgties internetam un uzsākt pilsoņu iniciatīvu. Ir, ir šī nopietni jāaps, jāapspriež šī iniciatīva ar citas Eiropas valsts eh, pārstāvi, bet lai E, pieprasītu lielu parakstu skaitu pirms e, šī iniciatīvas e, pieņemamība tiek pārbaudīta. Mums, prāt, tas ir nereāli un tā ir liela barjera. Mēs arī vēlamies informēt, ka ņemot vērā to, ka šī komiteja un sekretariāts gadu gaitā ir varējuši veikt pieņemamības pārbaudes lūgumrakstiem, kas ir ļoti līdzīgi pēc E, pēc e, savas būtības. Un tāpēc es domāju, ka e, pretējā gadījumā iespējama pārpludināšana ar šādām iniciatīvām un būtu jāveic pārbaudas, kas mūsuprāt ir nereāls. Tieši tāpat arī mēs domājam, ka pieņemamības pārbauda ir jābūt vienkāršai. Vai iniciatīva atbilst formai un saturam? vai tā ietilpst Eiropas Savienības kompetencē, vai tā pārkāpja Eiropas cilvēktiesību konvenciju, vai tā ir, nav pret cilvēktiesību likumdošanu. Tā tad samērā vienkārši tas attiec uz pieņemamību. Un mēs eh, mēģinam piedāvāt kaut ko vienkāršāku. Nākamais etaps, kurā mēs gribam ieteikt kaut ko radikālu un vienkāršu, atkal uh, nāk no mūsu komitejas darba pieredzes. Nu, ir bijušas diskusijas par to, kurš var parakstīt pilsoņu iniciatīvu. Un doma ir tāda, ka e, tie Eh, ir tie, kur drīkst balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mēs sakām vienkārši, ka Eiropas pilsonim un Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības rakstīt lūgumu rakstus parlamenta. Tādā gadījumā kāpēc gan šī paši, pati cilvēku grupa nevarētu uzsākt un piedalīties iniciatīvā? Tieši tāpat arī mēs neredzam iemeslu tam, kāpēc lai tiktu noteikta vecumbarjera. Jauni cilvēki, cilvēki, kurus mēs vēlamies iesaistīt Eiropas nākotnē, Eh, nenozīmē to, ka jums būs iniciatīvas no bērnu dārziem, bet tās varēs saņemt no jauniem cilvēkiem, sasnieguši 16 gadu vecumu, kur tik tiešām vēlas piedalīties. Tāpēc neierobežosim to, ja mēs vēlamies gūt eh, panākumus. Padarīsim to pieejamu. To mēs vēlamies iesniegt, un to eh, varbūt atsevišķi kolēģi uzskatīs par radikālu, taču mēģināsim lietas atvērt, un ja tik tiešām ir runa par komunikēšanu Eiropā un piesaistīšanu Eiropai, tad mēģināsim to darīt. Tad mēs arī vēlamies pieņemt samērā vienkāršu darba metodas attiecībā uz parakstiem. Vārds adrese pietiek. Mēs nevēlamies lai cilvēki iespējams e, iesniegtu e, identitātes kartes. Vismaz manā valstī nemaz tādu nav. Taču mēs vēlamies visu padarīt maksimāli vienkāršu. Tomēr mēs apzināmies, ka daudzās dalībvalstīs būs vēlēšanās to darīt, un ir tādas dalība valstis, kurām būs jāpārbauda paraksti. Mēs vēlamies, lai mēs padarītu Ehm, visu daram maksimāli vienkārši. Vai tas izies cauri vēlēšanu procesam, es nezinu, bet es domāju, ka mūsu komiteja ir jādomā par to, lai mēs visu maksimāli vienkāršot un pēc tam mēs skatīsim, kā tad to organizēs dalību valstis. Tālāk pēdējais punkts, kur mūsu viedoklis ir visspēcīgākais un visbūtiskākais atkal balstoties uz komitejas eh, pieredzi Ja kāds ir uzsācis tās rūpes eh, organizēt kampaņu un, un mēģināt, eh, mēģināt iesniegt eh, miljonu parakstu komisiju, tad viņiem ir jāsaņem nopietna atbilde. Un mūsuprāt, šī nopietna atbilde, ka tai ir jābūt vismaz sākotnēji publiskas uzklausīšanas formā, kurā tie, kas ir iniciatīvu, ir spējīgi diskutēt savas domas ar komisiju. Tādējādi e, publiska uzklausīšana beigās apliecina to, ka tas ir nopietni. Protams, pēc tam ir jābūt pienācīgai e, pēcdarbam un un e, atbilžu sagatavošanai. Tālāk ir jautājums par to, kā parlaments un kā šī komiteja iesaistās šajā darbā un kā parlaments iesaistās šajā darbā. Es domāju, ka šobrīd ir. Nevajadzētu teikt, ka parlamentam viss eh, vienmēr formālā veidā ir jāpiedalās. Varētu būt iniciatīvas, kas tiek prezentētas un kuram parlaments nepiekrīt. Tāpēc Varbūt mēs, mums nav viedokļi, vai mēs uzskatām, ka tā nav pareiza vai laba doma, taču e, mums būs atkal sava daļa, ja kaut kas nonāk līdz likumdošanas e, procesam, taču parakstu savākšanas laikā ir jādod iespēja mūsu e, reglamentā parlamentam un iespējams šai komitejai piedalīties iniciatīvā, noturēt uzklausīšanu eh, parakstu vākšanas laikā Un tāpat mēs varētu izvēlēties noturēt paši savu uzklausīšanu ar abām pārējām institūcijām pēc tam, kad saraksti ir savākti. Un mēs kā parlaments varētu lemt par to, ka mēs sagatavojam paši savu ziņojumu vai rezolūciju, aicinot veikt likumdošanas darbību tajā pašā laikā, kad tiek um, piešķirt un sagatavot šī iniciatīva. Tāpēc parlamentam ir savas opcijas, un es domāju, ka tams ir, tas ir pilnīgi e, jāiekļauj e, paskaidrojumu rakstā līdz ar galīgo ziņojumu, bet vai jautājumi ir jāiekļauj šie likumdošanā, tas ir tā. Tie ir, tas jau ir cits jautājums, varbūt nepie, nevienmēr nepieciešams. Tie ir pamata elementi, pie kuriem mēs strādājam, un es eh, vēlos sacīt, ka tad, kad mēs tikāmies ar abiem referentiem no AFCO komitejas vakar, mēs eh, konstatējam, ka ir iespējams konsensus augstā līmenī. Un ir jau sākt strādāt pie dokumenta kas būs gatavs rudenī. Tāpat arī ir nozīmīgs pasākums, kas tiek organizēts kopīgi ar AFCO komiteju 30. septembrī, kurā piedalīsies nacionālie parlamenti. Un šajā aspektā varbūt būtu man jānorāda tas, ka vēl viens punkts ziņojumā, ko mēs vēlamies pasvītrot, ir nepieciešamība pēc labas informācijas un e, informētības, kā organizēt iniciatīvu. Arī to var nodrošināt komisija savā eh, tīmekļa vietnē vai savos dienestos. Tas varētu tikt nodrošināts parlamentu birojos dalību valstīs un ir arī jābūt iespējas, domāju, ka eh, tas tiks skaidrots vēlāk, ka varētu šeit piesaistīt neatkarīgu struktūru. Taču mums ir jāveicina šī E, procedūru, lai tā varētu notikt. Lūk, tas ir galvenais, e, tie ir galvenie elementi mūsu pozīcijas dokumentā un procesā, ar ko tas saskars. Tas ir ļoti aizraujošs pasākums, es domāju, izaicinošs un interesants Eiropas pilsoņiem. Paldies! Ņemot vērā to, ka mums ir palicis ļoti maz laika un daudz kolēģi ir vēlējušies izteikties. Volisa kundze mums ir sniegusi ļoti pilnīgu eh, skaidrojumu. Es, zinu, es apzinos, ka jūs lieliskā saskaņā strādājat ar otru referentu un abiem eh, līdzreferentiem. Varbūt noslēgumā varētu izteikties Hefner kungs, lai mēs varētu uzklausīt uh, uzklausīt kolēģi jautājumus un Jūs piekrītat tam, kā Valis kundze nāca klājā ar ievadu un jūs ar noslēgumu. Jūs uzņemties noslēgumu, jo mums ir ļoti daudz darba kārtības punktu. Vairāk kolēģi ir vēlējušies izteikušies, ka Hefner kungs saka tik tiešām. Jā, es tam tā tā būtu eh, ierosinājis, bet es domāju, ka labi, ka tagad vispirms kolēģi varēs izteikties, ziņojamies sagatavojam kopā. Tas, ko Dajana pre eh, prezentēja, tas ir mūsu apvārdā, man nav nepieciešams to papildināt. Paldies, kolēģi Hefner dosim vārdu komisijas pārstāvēju. Paldies! Mēs arī šeit esam drīzāk, lai uzklausītu debates. Gribētu pateikties abiem referentiem komitejas vārdā. Pozīcijas dokuments kopā ar diskusiju dokumentu dokumenti, pa ko jau bija runa AFCO, eh, sniedz plašu skatījumu uz dažādiem aspektiem. Jūs paši saprotiet, ka te ir daudz kas, kas diezgan atšķirās no komisijas un arī no padomas secinājumiem patreizējiem, bet par to visu var runāt, tādēļ ļoti uh, labprāt piedalīšos arī nākamajās diskusijās. Paldies! Paldies! Līdz ar to tad atklāsim debats. Volis kundze. Paldies! Vēlos pateikties referentei par sākotnējo dokumentu, kas skār daudz organizatoriskas un precīzas aspektus kritērijas iniciatīvas e, e, pieņemamībai vārds, uzvārds, adrese. Es piekrītu, ka tam būtu jābūt pietiekami, lai zinātu, ka šāda persona pastāv. E, nav nepieciešams parakstīties divas reizes. Tālāk par identitātes kartēm. AFCO komitejas referenti ne, nerunā par šo elementu. Es domāju, ka šis elements varētu padarīt iniciatīvu atvērtāku pilsoņiem, tālāk par konfidenciāliem datiem, kā piemēram identitātes kārtas numurs. Tas varētu pat atgrūst e, pilsoņus no šādas iniciatīvas parakstīšanas. Tālāk e, funkcionāri, kuri pieprasa, lai šie Eh, identitātes kartes dati tiktu sniegti, nepietiekami novērtē šādu pasākumu nepārliecinošo iedarbību. Bez tam daudziem nemaz nav līdz identitātes kartes. Un varētu būt eh, apgrūtināta eh, parakstu savākšana publiskās vietās. Tālāk es domāju, ka šīs prasības varētu būt pretējas datu kontrolas prasībām, kuri pretendēja, ka tad, kad eh, citi, kuri pieprasa, ka tad eh, ir jāsniedz citi dati, tad var atbrīvot pilsoņus no tā, ka tiek komunicēti viņa identitāšu kartes numuri. Patiesībā kontrole eh, veicina to, lai notiktu atsacīšanās no identitāšu karšu um, numuru uzra, pie, pierakstīšanas. Es domāju, ka tas ir jāsvītro. Tāpat es gribu norādīt, ka Eiropas institūcija loma visā šajā procesā, kur vēl nav no līdz, līdz galam noteikta. Manuprāt, šajā gadījumā ir jāapzinās tas, ka šeit nav runa par uh, lūgumu rakstu, ko pāraksta daudzi vai iespaidīgs pilsoņu skaits. Šeit ir runa par e, veidu e, inovēt. Šeit ir runa par to, lai Eiropas Savienībā pie, rastos sociālas iniciatīvas, pilsoņu iniciatīvas, lai piedalītu pilsoņu dalību un lai uzlabotu saikni starp Eiropu un šiem pilsoņiem. Paldies! Nākamais runātājs. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar to, ka es eh, arī apsveiktu abas referents ar šo ļoti interesanto pozīcijas dokumentu. Man ir vairāk punkti, par kuriem gribu runāt, centīšos nerunāt gāri. Pirmkārt, par mūsu attiecībām ar AFCO un mūsu sadarbību ar viņiem. Es domāju, ka mums vajadzēs arī kaut kopīgi komiteja sēda ar AFCO. Eh, citādi mēs nespēsim saprast uh, viņu uh, skatījumu. Es domāju, mums būtu uh, svarīgi saprast, ka mūsu viedokļi daudz maz saskan man arī nemaz nav mm, darba dokumenta kopijas, ko AFCO ir sagatavojis, mm, tāpēc arī nevar to novērtēt atkal, mm, vai tas saskan ar Wallises un Hefner uh, uh, sagatavoto mūsu dokumentu. Par uh, pozīcijas dokumentu es to lasīju, man tas likās ļoti interesanti. Pirmkārt, uh, Eh, termins sākotnēji atbalstītāji. Saprotu Volis kundze sacīto, ka mums derētu izvairīties no situācijas, kad mēs pārāk daudz informāciju pieprasam no cilvēkiem, kas atbalsta kādu iniciatīvu, kas tad varētu izrādīties eh, nepielaižam, un tad eh, viņiem ir jāiegulda tik daudz enerģija tajā. Tas ir pareizi, bet no otras puses sniegt e, tiesības iniciatīvu septiņiem cilvēkiem e, no dažādām valstīm, tas jau ir otras grāvas. Katrā ēkā Briselē jūs e, satiekaties ar septiņiem cilvēkiem, kas no trim dažādiem dalībvalstīm. Vai tas nozīmē, ka viņi visi varētu pilsoņu iniciatīvu startēt? Diezis vai tas ir tas, ko mēs gribam pilsoņu iniciatīvē panākt. Nu, vajadzētu vairāk nekā septiņas cilvēks, kas to aizsāk. Jā, piekrītu, ka uh, vajadzētu būt eh, saprātīgam eh, ierobežojumam, bet ne atkal tik ekstrēm. Otrakārt, pielaižamības jautājums. Ir arī potenciāli tādi slāzdi attiecībā uz to, kuros mēs varētu iekrist. Mm, tas ir rūpīgi jāizvērtē, piemēram, pilsoņu iniciatīvas pieļaujamības un nepieļaujamības robežas. Noteikti būs daudz iniciatīvas, kas būs um, tādas um, nu, neērtas uh, politiski visādi citi iemesli dēļ, ko mēs darīsim, vai mēs tās bloķēsim, piemēram, ja būs pilsoņu iniciatīva uh, uh, panākt Eiropas komisijas vai parlamenta deputāti <laughs> e, e, e, algas samazinājumu. Mēs domājam, tam derētu, tam varētu savākt miljonu parakstu. Bet ko mēs darīsim, do, vai, tas ir, vai mēs to atbalstīsim? Šajos jautājumos mums jābūt skaidrībā, ko darīsim, jo šeit tieši detaļās varbūt slēpjas grūtības un vai cilvēks nosūties kaut kādā Mm, tādi iesniegumi, kas e, e, e, ir vērsts uz esošas likumdošanas atcelšanu. Vai pilsoņu iniciatīva varēs pieprasīt ES likumdošanas atcelšanu? ES, piemēram, varētu iedomāties, ka rūpniecības uzņēmumi finansētu ES pilsoņu iniciatīvas, lai atceltu ES likumdošanu, kas viņiem ir neērta vai arī mednieki, piemēram, 1979. gada e, ierobežojums e, putnu e, medīšanai varētu mēģināt atcelt. Es kā maltietis šo to par to zinu. Tātad es domāju par to visu darētu rūpīgi padomāt, jo iniciatīva kā tāda ir ļoti svarīga. Es negribu, ka kāds man pārprast, ka es esmu pret šo iniciatīvu kā tādu. Taisn otrādi, es to ļoti atbalstu, bet nevajadzētu arī to pilnīgi nekontrolējami padarīt. Otrkārt, uh, tāda kā iespēja vienlīdzība attiecībā uz piekļūšanu finansējumam. Es domāju, mums jābūt pārliecinātiem par to, ka ir vienlīdzības izpratne, un lai nebūtu tā, ka kāda iniciatīva uh, uh, gūst uh, atbalstu tikai tāpēc, ka tā ir arī finansiāls atbalsts, bet cita, kurai nav šāda finansiāla atbalsta, piemēram, no uzņēmuma puses, nevarētu virzīties uz priekšu Eh, arī to darētu ņemt vērā. Un kurš tagad varēs pārrakstīt? Es domāju, piekrīt, ka eh, tiem vajadzētu būt Eiropas eh, saimnes pilsoņiem. Punkts. To nevar attiecināt uz personām, kas nav Eiropas saimnes pilsoņi. Tātad ES iedzīvotāji, kas nevar balsot Eiropas parlamentu vēlēšanās, tiem nevajadzētu, nevajadzētu ļaut pilsoņu iniciatīvas atbalstīt, kā jau ir rakstīts pašā nosaukumā, tā ir pilsoņu iniciatīva un Eiropas pilsoņiem vajadzētu dot tiesības to parakstīt, jo Eiropas Savienības pilsoņi ir tie, kas arī uh, balso Eiropas parlamenta vēlēšanās un tad arī uh, tad, tad at, netieši pieņemt likumdošanu, jo savādāk tad mēs varētu iedomāties arī iniciatīvas no nepilsoņu. Eh, puses, kur eh, viņi ir eh, nesamērīgi pārstāvēti. Mm, jā, attiecībā uz laika ierobežojumu 18 mēneši, manuprāt, ir par ilgu, 12 mēneši man šķiet saprātīgāk, jo tas uzliek zināms spiedīgi organizētājiem to darīt uh, ātri, uh, bet 18 tas jau par gāru man šķiet. Parakstu pārbaude, es domāju, ka datu aizsardzību un uh, Konfidencialitāte ir svarīga, tāpēc e, pilsoņiem vajadzētu šādas iespējas dot, saglabāt šo konfidencialitāti, vai iniciatīvas, kas šo miljonu parakstītāju skaitu nesasniedz, vai tās būtu jāskat. Tāpēc, ka jautājums šķiet svarīgs. Nav viegli atbildēt šo jautājumu. Es domāju, ka tomēr e, vajadzētu nostāties tādā principiālā pozīcijā, ka vai nu ir miljonus paraksts vai nav, ja nav, tad komisija neskata. Gal galā e, par e, iesaistītām institūcijām es domāju, ka būtu jādod petīcija komitejai savu lomu. Petīcija komiteja, kā Volis kundze ir sacījusi, tai ir plaša pieredze strādāt ar pilsoņiem un tā ir pelnījusi savu lomu. Mm, šī loma būtu jāierobežo. Uh, ņemot vērā pielaižamības lomu. Mm. Attiecībā uz to, vai e, pilsoņu e, iniciatīva būtu pielaižama vai nē, es nedomāju, ka mums vajadzētu pieņemt likumdošanu par to, e, ko mēs tad darām pēc pielaižamības izskatīšanas. Es domāju, tas jāatstāja atklāti. Bet kā Volskundze sacīja, ja mēs uzskatām, ka mēs gribam atbalstīt kā pilsoņu iniciatīvu, mēs varam to uh, paust, protams, vai arī nedarīt, kā nu paši uzskatām par pareizi. Un tad gal galā par to, kuram vajadzētu atbalstīt galīgo pilsoņu iniciatīvu, kā jau priekšlikumā ir teicis, e, tam vajadzētu būt komisijas ziņā. Paldies un piedodiet, ja es pārāk gari runāju. Paldies, atvainojiet, bet man jūs jāsaka, ka. ka e, Es eh, centos sazināties ar nākamo punktu eh, referentiem, vai viņa jautājums varētu atlikt uz pēcpusdienu, bet viņa teica, ka nevar, tā ka eh, mums vēl septiņi jautājumi izskatām, tā kā jautājums svarīgs, bet citādā gadījumā, ja mēs nerunāsim īsti, tad mēs nekad netiksim garā ar savu darbu kārtību. Nākamā runātāja. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ļoti īsi un mēģināšu eh, koncentrēties uz eh, to, ko citi nepateica vēl. Pirmkārt, identitāte un parakstītā identitātes pārbauda ir saprātīgi atstāt precīzas pārbaudas modalitātes dalību valstu ziņā. Lai mēs pārāk neieslīgtu detaļās, kā to veikt. Lai to dara katra dalība valsts atkarībā no savas likumdošanas, politiskās kultūras, iespējam rīkoties, rīkojoties adekvātākā veidā. Tāpat arī, manuprāt, būtu par līdzparakstītāju lūgumu rakstā ir jāparedz Eiropas Savienības pilsoņiem, tiem, kuriem ir tiesības balsot kā to norāda arī iniciatīvas nosaukums - pilsoņu iniciatīva. Es atbalstu, lai šī iniciatīva būtu eh, rezervēta personām, kas ir Eiropas Savienības pilsoņa nosaukuma nesēja tālāk par dalību valstu slieksni. Šeit mēs arī varētu domāt par iespēju, ka jāskata, ka pilsoņu iniciatīva ir jādod iespēja veidot patiesas debates, un tāpēc dalību valstu slieksnis gan būtu jāpalielina. Piemēram, ceturtā daļa dalību valstu varētu būt eh, paties eh, sadalījums debatēm, lai piešķirtu paties eiropeisku raksturu. Pēdējais punkts par eh, pieņemamību. Es domāju, ka mūsu komitejai būtu jāpārdomā, vai komisija viena pati varēs lemt pār pieņemamības statusu pilsoņu iniciatīvai, jo varbūt šajā gadījumā komisija nevarētu būt kāda vienlaicīga tiesnesis un iesaistītā puse, un ka tā nevarētu, ka tā varētu izpildīties kritiku par to, vai tā lemj par kritikas pieņemamību vai nē tīri vairāk politiski, nevis juridiski iemesli pēc. Un es domāju, ka šeit varbūt vajadzētu strādāt, lai palīdzētu komisijai darbā, lai tā viena pati nelēmtu pār, eh, pār pieņemamību, izveidojot kādu komiteju, komisiju, instanci vai, var sakot, struktūru, kura palīdzētu lemt par šādas, eh, vai, vai vienkārši pati lemtu par šādas eh, iniciatīvas pieņemamību, lai komisija viena pati nelemtu par iniciatīvas pieņemamību. Paldies, es neturpināšu tālāk, cenu kā nākošais. Paldies, priekš sēdi. Ziņojums ir ļoti labs, piekrītu lielākā daļa priekšlikumi, izņemot vienam. Pateikšu vēlāk kuram, bet pilnībā piekrītu. Par to, kam jādod tiesības parakstīt petīciju. Bozu Tilkungs, grib, ja jūs gribat būt konsekventi, mums jāturpina ar parlamentu pozīciju vērot, grib jums atgādināt. Uz Olgacēkas ziņojumu, piemēram, par pilsonību, kas ir pieņemta iepriekšējā sasaukuma laikā, kur tika ierosināt paplašināt to loku, kas drīkst balsot Eiropas parlamentu vēlēšanās, vismaz pamatojoties uz pastāvīgā iedzīvotāju saturu. Jūs ziniet, ka ir īpaša kategorija pastāvīgo iedzīvotāju, kas nav nevienas valsts pilsoņi. Tie ir tā sauktie nepilsoņi no Latvijas, Igaunijas, druscītiņa Slovēnijas, kuriem nav nekādas valsts pilsonības, bet viņi ir dzimuši konkrētā teritorijā un vēl viens ziņojums, un eh, šī lieta tika skatīta petīcija komitejā, Derosa ziņojums pagājušā gada februārī. Tur tika ierosināts šiem pilsoņiem dot tiesības piedalīties Eiropas parlamentu un pašvaldību vēlēšanās vienā no iniciatīvām arī varētu būt tieši runa par e, to, kam ļaut e, balsot Eiropas e, parlamentu vēlēšanās, lai uzlabotu attiecīgo likumdošanu, lai paplašinātu šo personu skaitu, kas ir tiesīgi balsot Eiropas parlamentu vēlēšanās. Tāda varētu būt viena no iniciatīvām. Es būtu ļoti priecīgi šādu iniciatīvu atbalstīt kam es nepiekrītu, cik daudz uh, eh, parakstu no kuras dalībvalsts skat, daudz iniciatīvas var būt reģionāla rakstura, piemēram, attiekties uz mazām dalībvalstīm vairāk nekā uz lielām. Piemēram, tā, tas pats Baltijas jūras cauruļvats, ko mēs tagad skatīsim, tas galvenokārt Baltijas reģions skār ar mazām dalībvalstīm, trīs Baltijas valsts un, protams, Ja ir iniciatīva, tad jābūt parakstiem no kādām citām lielām dalībvalstīm, bet kā ar samērīgumu nepiekrīt e, e, tieši par šo. E, ir jāievēro tomēr arī kaut kāda veida samērīgums pret iedzīvotāju skaitu kopumā. Paldies! Paldies! Pa, gribētu ļoti aicināt ievērot runāšanas laiku Dupont kundze. Paldies! Arī es gribētu Eh, pateikties Volas kundzei un Hefner eh, kungam, kas ir eh, abi kopā šī jautājuma sagatavotāji, un pilnīgi gribētu pēc iespējas atklāt, pieatbalstīt, kas pilsoņu iniciatīvas procesu padara pēc iespējas vienkāršāk pieejam piekrītu, ka mēs vēlamies atvērtu pieejam instrumentu un ko pilsoņi arī izmantos. Tāpēc mums ir uh, pēc iespējas maz jāierobežo e, šī iniciatīva un e, likumdošana attiecīgi jāveido, e, lai netikt līdz šķērs, šķēršļi šādām iniciatīvām. Piekrītu referentu pieeja kopumā, bet man ir tādas nedrošas sajūtas par pirmā lasījumu vienošanos. Uh, iniciatīva ir ļoti svarīga, ļoti svarīgs instruments pilsoņiem, un mums ir eh, jāatlicina pietiekoši laiks, lai to labi sagatavot, un tas ir vissvarīgākais, jo eh, šo instrumentu mēs izmantosim ilgstoši. Kas attiec uz dokumenta saturu, mums būtu jāizvairās no eh, šķēršu radīšanas attiecībā uz parakstiem, visiem iniciatīvām būtu jābūt pieļaužamām, izmot, ja, pieņemama, izņemot, ja e, tās pārkāp pamat cilvēktiesību e, standarts un e, Un es domāju, ka pa pilsonību vai e, iedzīvotāju status e, tajā bēt tā, ka nedrīkst būt ierobežojumi, jeb kāda veida ierobežojumi mm, e, akal prasa, biro, e, prasa birokrātiskus centienus, e, lai pārbaudītu, vai e, ierobežojums ir ievērots vai nav, un, un lūk vēl viena problēma. Ierobežojumi attiecībos to, kurš var parakstīt, varētu arī um, parakstu vākšanas procesu pavērt uh, diskriminācijai. Um, galvenais ir, lai būtu miljons parakstu no zināma dalībvalstu skaita, nevajadzētu būt pārāk ierobežojošiem attiecībā uz dalībvalstu skaitu. Uh, ka būtu pārāk daudz dalībvalsts nepieciešams vai cik dalībvalstu, mm, no kuras dalībvalsts jābūt parakstiem un pilnībā piekrītu, pilnībā uzskatu, ka miljonu e, e, parakstu pa, e, savākšanai vajadzētu arī komisiju, e, komisijai no tā varētu sekot, tātad pienākumam komisijai kaut ko darīt, Kolārska. Thank you very much. Paldies. Es piekrītu Būsu Tilkungam. Uh, par uh, skaitļiem, par uh, sākotnējiem atbalstītājiem un pieļaujamību. Šis skaitlis ir pārāk zems. Tātad šie daži punkti ir ļoti svarīgi. Otrakārt, es domāju, ka mums uh, mūsu dokumentā, kas ir ļoti labs, vajadzētu skatīt jautājumu, kā informēt pilsoņus par jaunu iniciatīvu. Un šeit ir jāpieliek īpaši pūliņi lai izplatītu šo informāciju, un es domāju, ka mums vajadzētu lūgt komisijai veltīt laiku, naudu un pūliņus, lai to darītu. Jo tas ir jauns instruments, kas tagad būs, kas var mūs labāk sasaistīt ar pilsoņiem, un tas ir svarīgs solis ļoti vājajā Eiropas demokrātijā. Un par to īpaši vajadzētu informēt. Uh, Un treškārt, eh, lūgumrakstu komitejas loma šajā kontekstā. Pirmkārt, es domāju, ka mums vajadzētu būt eh, vietai, kur eh, lūgumrakstu iesniedzēji var iesniegt tos lūgumrakstus, kas tiek noraidīti. Piemēram, šeit varbūt arī konfliktējoši jautājumi, piemēram, komisija ir izlēmusi, ka uh, tas nav pieņemams jautājums, un tad vajadzētu būt kaut kādai vietai, kur šiem lūgumrakstu organizatoriem būtu iespēja vērsties. Um, lai viņi varētu pateikt, mēs nepiekrītam komisijai. Varbūt, ka šī lūgumrakstu komiteja varētu būt tā vieta. Un otrkārt, es domāju, ka būs virkne iniciatīvu kurām būs uh, vairāk kā. Tātad nebūs viens miljons uh, parakstu, bet kas kļūs lielu atbalstu, un varbūt to es tad vajadzētu skatīt uh, lūgumrakstu komitejā šos jautājumus. Mums vajadzētu domāt, ko tālāk ar šiem jautājumiem darīt, jo tas nozīmē, ka tas ir būtisks signāls no pilsoņiem. Uh, Viņi varbūt nerada pietiekamu atbalstu un pietiekamu skaitu pārakstu, bet mums vajadzētu par to rūpēties. Dāfa kungs. Priekšsādātājs kungce. Busatiela kungs lūdza ar AFCO organizēt kopīgu komitejas sēdi. Es esmu konstitucionālists, varbūt, ka šī tad būtu tā sēde. Esmu arī referents par parlamentu vēlēšanu procesu reformu. Tātad šeit ir saikne ar to, kas mums šeit jādara un ko mēs varam darīt, uzlabojot mūsu vēlēšanu procedūras, bet tā kā nav laika, tad uh, gribētu pievērsties tikai vienam jautājumam, kas mums, man un citiem AFKO komitejā rada tādu nomalīgu sajūtu. Un tas ir pieļaujamības jautājums, ka tā tiktu pārbaudīta pašā sākumā vai kaut kad procesa gaitā. Es domāju, ka uzlikt pienākumu komisijai uh, sniegt uh, viedokli par pieļaujamību piespiež komisiju, tātad ies, nu, nostāt komisiju tādā situācijā, kad tai ir jādarbojas gan kā tiesnesim, gan kā uh, Uh, piesēdētājiem, jeb žūrijai. Un uh, man rodas jautājums, vai pieļaujamības pārbaude vispār ir nepieciešama. Ja mēs uh, pietiekam skaidri noformulētu regulu un pateiktu, ka iniciatīvām ir jāatbilst Eiropas Savienības vērtībām, mērķiem un uh, kompetencēm, un ka ir jāievēro komisijas pilnvaras, kas viss ļoti skaidri ir uh, Lisabonas līgumā izskaidrots. Tad tas būtu pietiekams uh, norādījums, pietiekams vadlīnijas pilsoņiem, lai viņi varētu to visu saprast, un uh, tad viņi to varētu ņemt vērā. Es vienkārši gribētu uzdot šo jautājumu, kā uh, no konstitucionālistu viedokļa. Tas mums ir jāuzdod, un uz to ir jārod atbilde. Grazie, visu. Paldies! Dafa kungs eh, vēlreiz norādīja uz sadarbību ar AFCO. Es gribēju noslēgumā teikt eh, kaut ko par šo sadarbību. Ir jau lietas, kur mēs sadarbojamies ar AFCO, citas lietas jau ir sākušās, mums ir jānogaida, kad eh, procedūra noslēgsies, daudz kur ir kavēšanās. Sākot ar septembri, mēs strādāsim kopā Un tad referente Voleskundze jau to teica, viņi jau tagad sadrā, sadarbojas kopā, ir līdzi referenti, un to, ko Busutel un Dafkungs teica, tur mēs drīz saņemsim atbildi. Tātad eh, sākot ar septembri, 29. septembrī būs tikšanās ar eh, komisāru Sefkoviču par šo jautājumu, un 30. septembrī AFCO ielūks arī Nacionālā parlamenta pārstāvis, mēs tur arī būsim pārstāvēti, un tad mums būs ārkārtas sēde, lai visi kopīgi varētu apspriest šo dokumentu. Ja nemaldos, ir tie paši grozījuma iesniegšanas un balsošanas termiņi, un eh, tāds eh, jau ir referentu nolūks, lai šis dokuments būtu kopīgs. Būs Nārokungs, lūdzu. Visimo, first. Pavisam īsi. Pa, vispirms, eh, eh, skatot eh, atzinumu un domājot par šī projekta iniciatoriem, tad pilsoņu iniciatīvai ir jābūt uh, instrumentam, lai mainītu un uh, ietekmētu Eiropas politikas un nevis lai attīktu uh, lai radītu kaut kādus jaunus politiskus instrumentus, lai radītu atbalstu, bet lai mainītu komisijas un parlamenta rīcību, ja tās eh, nevēlas kaut ko darīt. Tātad viena miljona pilsoņu pāraksti būs kā spiediens uz institūcijām. Tātad tas ir mērķis. Un ja tāds ir mērķis mūsu aktivitātēm, tad eh, pilsoņu iniciatīva ir jāveido tā, lai tā varētu būt efektīva. Manuprāt, lai to panāktu, ir jābūt uh, noteiktam parakstu skaitam, ir jābūt būtiskam dalībvalstu skaitam pārstāvētam, jo daži kolēģi tikko teica, ka tas nevar būt dalībvalstu skaits, kas ir neliels, jo tas varētu automātiski radīt bažas citās dalībvalstīs. Neaizmirstiet, šīs būs lūgumraksts par Eiropas politikām un nevis par reģionālām politikām vai problēmām. Tātad tagad par pilsoņiem, kam ir tiesības parak parakstīt iniciatīvu. Tie Eiropas pilsoņi, kam ir tiesības balsot Eiropas parlamentu vēlēšanās, viņiem būtu jābūt arī tiesībām parakstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Runājot par pārbaudēm, kas pārbaudīs dalībvalstis, tā tas ir noteikts komisijas un padoms nosūtīties dokumentos. Un kas man vēl interesē, vajadzētu būt šādām te nejaušām pārbaudēm dalībvalstīs, lai būtu vienādi standarti. Par grozījumiem varbūt ir pāragri runāt bet gribētu pateikties līdzreferentiem par viņu ieguldījumu. Mums ir vajadzīgs plašs uh, politisks atbalsts šeit uh, lūgumrakstu komitejā un arī AFKO komitejā un arī plenārsēdē. Varbūt, ka nebūs vienbalsīgs balsojums, bet vajadzētu būt tādam plašam vairākumam, lai tad varam vest sarunas ar kādu komisiju un padomi un panākt pilsoņiem visizdevīgāko dokumentu. Hefnera kungs. Jā, es zinu, ka jums nav daudz laika, bet septembrī mēs tad turpināsim ar šo jautājumu. Mm, priekšsēdus kundze, dārgie kolēģi, nav viegli, bet ir jauki. Mums bija plaša debate, šeit tika pacelt daudz jautājumu no vairāk kolēģu puses nebūs iespējams tagad visus komentēt. Es tikai centīšos ļoti īsi mēģināt, eh, tur, kur es uzreiz varu kaut ko sacīt, to darīt, bet iepriekš arī teikt to, ka jūsu priekšlikums, ierosinājums ņemsim ļoti nopietni vērā, un mums jau būs arī vēl eh, nākotnē iespējas eh, pārspriest šos jautājumus. Valansa kungam, paldies! varbūt man nav uzreiz jādod atbild Buzutilkungs, patiesībā daudz punkts minēja kopīgi sēda ar AFKO, par to jau tā kā izskanēja atbildi. Buzutilkungs jūs lūdzāt arī Lamasūru un Gurmai e, e, projektu, to mēs jums, protams, nosūtīsim arī visiem e, komitejas locekļiem varam to piedāvāt. Tas attiec arī uz komisijas regulas projektu un padomas projektu pozīcijas dokumentu. E, ja e, kolēģi to vēlas, daži kolēģi man tā ir sacījuši, mēs to labprāt varam e, visiem vienkārši nosūtīt. Tad jūs sacījāt, ka septiņiem šķiet par maz, kā sākotnēji atbalstītāji. Es tikai gribētu vērst uzmanību uz to, ka komisijas priekšlikumā pat atsevišķs cilvēks to var startēt un arī padomas pozīcijā. Un te nu mums ir zināmas bažas, jo uh, īpaši e, tiešsaitē internetā tas var notikt ļoti ātri. Kāds ierakst kaut ko datorā e, e, šajā formā un, un tad pasaka, nu tā tagad būs pilsoņu iniciatīva. Mūsu priekšnums bija tāds, tur jābūt tomēr dažiem cilvēkiem, kas par to ir domājuši, pie tā strādājuši, ir jābūt kaut kādai demokrātiskai struktūrai. Mums ir jāzina, kurš tad būs tiesisks runāt iniciatīvas vārdā, ka ja pēc tam būs uh, kas jādiskutē, tāpēc mēs ierosinām septiņus. Es priecājos, ka jūs sacījāt, tikai, e, ka jābūt vēl vairākiem, bet es te e, tikai gribēju uzmanību uz to, ka jau to būs grūti panākt. Tā bija mūsu ideja, lai mazliet tomēr ierobežot šo kvalificētu, to tā sakot, e, pieņemamība. Es domāju, šeit ir mm, diezgan skaidri noteikumi, kādas mēs esam formulējuši savā projektā. Mēs sakam, ka tam ir jābūt Eiropas Savienības e, kompetencijas, ka tas nepārkāp pamatiesību hārtu pret e, Lisabonas līgumu sesto pāntu, kur ir pausti e, Savienības galvenie principi un mēķi, un pret cilvēktiesību un pamatu brīvību konvenciju tas nedrīkst būt vērsts, bet kur ir sarežģīti Tas ir ņemot vērā jūs minētos piemērus, jo eh, es domāju, ka katram no mums uzreiz daudz piemēru prātā, kur viņš labprāt gribētu redzēt šādas iniciatīvas, bet kur viņš arī negribētu tādas redzēt. Bet gal galā tas nedrīkst būt mūsu mērauklis. Mūsu eh, mērauklam ir jābūt uh, rast iespēju pilsoņiem. Mums ir daudz gadījumu arī iepriekšējā gadījumā, kur rūpniecības pārstāv lobbyisti un tam līdzīgi e, vēršas pie komisijas. Šeit pirmoreiz tiek pavērt iespēju pilsoņiem organizētā veidā vērsties pie komisijas, un mēs to redzam kā sava veida pilsoņu e, izpaušanās brīvība e, Eiropas Savienības e, e tādu sevis, e, jā, savas pozīcijas paušanu, savas apstāstījumības celšanu, un mūsu mērķis ir, lai Eiropa varētu virzīties uz priekšu, lai uh, E, tā ir netik nodrīt skaitījums. Es gribētu vērst uzmanību arī uz vienu interesantu debatu, kas tagad Vācijā ir bijusi, ka arī e, kritiski, Eiropas Savienībai kritiskās debats gal galā Eiropas Savienībai ir nākušas par labu, jo tās ir e, palīdzējušas Eiropas pilsoņiem vispār aizdomāties par ar Eiropas politiku saistītiem jautājumiem un padomāt par tiem un kaut kādu viedokli pieņemt. Tātad um, eh, ehm, lēma pieņemšanas tiesības nebūs pilsoņu uh, ziņā, bet te ir runa tikai par to, uh, kādas vispār iniciatīvas būtu pieņemams un iestādes tad brīvi varēs lemt, vai tās šos priekšlikumus vēlas atbalstīt vai nē. Uh, Tad par saistību ar pilsoņu, eh, ar balsošanas tiesībām vēlēšanās vai nē, mēs ierosinājām, ka katram, kuram ir jābūt iespēja lūgumraksts iesniegt arī šādu uh, pilsoņu iniciatīvu atbalstīt. Eh, pret citādi būtu, ja būtu runa par uh, balsošanu, uh, bet tā kā ir runa tikai par priešlikumiem, tad mūsu pozīcija ir šāda. Bet labi, par to varam turpināt diskusijas. Attiecībā uz 18 mēnešiem man jāsaka skaidri, ka Baidos, jūs teicāt, ka tas jums šķiet par gāru, ja es pareizi sapratu jūsu pausto pozīciju, bet mēs runājam par instrumentu, kas vēl nemaz nav sācis darboties. Daudziem šķiet, ka 23 valodās, 24 e, valstīs, 27 e, valstīs sarīkot parakstu vākšanu, cik tas sarežģīti, to mēs varbūt īsti pat neapzināmies bieži. Uh, mēs eh, to varbūt visi neesam vēl īsti sapratuši. Tas ir ļoti sarežģīti. Eh, piedomājiet kaut vai par to, eh, ja komisija pieņems lēmumu par kādas iniciatīvas pieņemamību, ja vispār būs šāds procedurāls solis, tad viņiem tas ir tad, tad, jāiesniedz rakstiski valodās, jāpārtulk, un tad tā mēs negribam, lai tikai tiešais režīmā varētu parakstīt atbalstu, valsts atbalstu šai iniciatīvai. Nē, arī lai cilvēkiem būtu sarunas, varbūt uz ielām, tad tālāk, e, nu lūk. Un pēdējais, jūs sacījāt, ka mums nevajadzētu e, pateikt, kas notiks vēlāk. Es domāju, ka šeit es varu visu referentu vārdā sacīt, ka tas mums šķiet e, pat izšķirošais, jo mums ir šī uh, šīs tiesības iesniegt lūgumu raksts, un te ir runa par jaunām tiesībām, e, kas kaut, kādu, kaut ko jaunu rada, kaut ko citu vairāk nekā e, lūgumu raksts iesniegšanas tiesību. E, šis darbs, savākt miljonu parakstu, tas ir milz darbs, kādam tas ir jādara, un kāpēc, lai to darītu, ja beigās nekas nenotiks? Mūsuprāt, iniciātoru uzklausīšana un komisijas pamatots uh, atzinums tad par to, par uh, pieņemto lēmumu gal galā, tas nu būtu nu pats mazākais, kas pienāktos pilsoņiem. Pretējā gadījumā šis instruments tikai uh, pilsoņu frustrācijas uh, vairos, nevis uh, radīs viņiem pārliecību, ka tam ir kaut kāda jēga. Tāpēc mums šķiet izšķiroši nozīmīgi, uh, kas tad sekos šai iniciatīvai. Es domāju, ka arī pēc tam komitejas debatēs tas tā paliks. Uh, Ligrips kundze. Jūsu jautājums man šķiet ļoti interesants, vai tiešām tā ir komisija, e, kura e, būtu jāpiem šis e, lēmums, vai tad nebūs tā, ka tā būs tiesnese un puse vienlaicīgi. Interesants jautājums, sarežģīta problemātika, par to mums būs jāturpina domāt, es domāju, vairāk tagad es nevaru teikt. Tatjana Ždanoka, jautājums par pilsonību Eh, tas ir ļoti svarīgs eh, šajā sakarā, eh, bet es plašāk par to nerunāšu tagad, man saka, ka jau vairs laika nav. Par mazām valstīm. Šīs ir jautājums, kas Lisabons līgumā ir paredzēts, tas sarežģīts, es pats to saprotu. Toreiz es atbalstīju pilsoņu iniciatīvu ka šo uh, ierosinājumu bija izteicis konventam, tur bija cits formulējums sākumā, bet uh, Attiecībā uz patreizējo formulējumu tiešām miljonus pārakstu no vienas puses tiek prasīti. Tas ir grūti e, kaut vai Baltijas valstīs, jā, ņemsim šo piemēru. Un tad arī šis e, dalību valsts skaits, <clears throat> nu tas tā ir gribēts, lai nebūtu tīri reģionālas problēmas, kas tiek paceltēs līmenī. Degresīvais samērīgums atbilst empiriskai pieredzei ar parakstu vākšanas akcijām. Es nepadziļināšu e, šo diskusiju, bet tikai tādi īsi. Uh, nu, varbūt galvenie argumenti tālākām diskusijām. Debrīnas kundze, e, pilnīgā e, var jums piekrist, ka mums nevajadzētu būt pārāk ierobežojušiem un ka jābūt ir stingram e, pienākumam komisijai kaut kādā veidā reaģēt uz šo iniciatīvu. Golska Bumbīnskas kundze, jā, noteikti. Šī lieta būtu jāpublicē par to jāinformē pilsoņi, e, kā tas darbosies, tas ir svarīgi. E, Tāds kā vadlīnijas e, viņiem dot. Un tad šis punkts par saikni ar lūgumu rakstu petīcijas iespējām, mēs par to ļoti nopietni domājam. Parlamentam ir jābūt svarīgai lomai šajā visā procesā, un kura uh, parlamenta komiteja tad tālāk ir drīzāk uh, to varētu darīt nekā lūgumu rakstu komiteja. Uh, E, to mēs skaidri saprotam, un to esam arī tā formulējuši Andrew Duff. E, jūs sacītais ir saistīts ar to, kurš pārbaudīs, un vai vispār šādas e, pielaidas pārbaudas mums ir nepieciešams. Interesants jūs viedoklis, par to domāsim ļoti nopietni arī tālāk. Uh, un arī Viktoru Bostināro eh, par degresīvo eh, samērīgumu, to arī mēs ņemsim vērā un par pāri eh, saprotiet lūdzu, ka es tagad arī, mums nav vairs laika, es par to visu vēl turpināšu domāt, mums būs iespējas vēl tālāk debatēt šos jautājumus, šis bija pirmais lasījums komitejā, paldies. Paldies, atvainojiet, bet mums tiešām vairs nav laika. Tūkiem jau jādodas pusdienlaikā. Ja jūs vēlaties, mēs varētu turpināt angliski. Kolēģe Gēringer mm, par ziņojumu pie 12. punktu. Tulk izbeidz darbu. Nē. E, Priekšsēdētāji, vispirms gribētu uh, paust nožēlu par to faktu, ka mums ir tikai divas minūtes šim ļoti svarīgajam darba kārtības tematam, un ne jau pirmo reizi tā notiek. Es nezinu, kā varētu skaidrot komisijas pozīciju, un pēc tam to apspriest, es domāju, kolēģi varbūt gribētu pievienotiem šīm debatēm. Manuprāt, divas atlikušās minūtes būtu jāvēl citiem jautājumiem, un mums būtu jāapspriež šis temats. Jā, tas jā, jāapspriež pēcpusdienā. Es atbalstu jūsu viedokli, tāpēc es lūdzu pārcelt šo punktu uz pēcpusdienu. Tāpēc es to lūdzu jau, jau pirms brītiņa, lai mēs to apspriestu pēcpusdienām. the first point of september in the afternoon of <laughs> september one moment <laughs> do you want to vote for this proposal september to jest ważny punkt przepraszam okej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 Okay. It's a point. Then... Mm, nu labi, mūs informēja, ka cilvēks nevar atnākt, bet viņš nosūtīs kādu, bet ja eh, tagad informācija tāda, ka nezinu.